Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Darbie kolēģi, dāmas un kungi, atvainojos par uh, aizkavēšanos, bet uh, nu, notiek arī paralēli pirmā aeronautikas uh, konference Eiropas parlamentā. Daudz uh, svarīgu viesu ieradušies no visas Eiropas Savienības, no nu, tādēļ arī nedaudz aizkavējos. Man bija tas gods uh, atklāt šo konferenci un tādēļ arī lūk nokavējos un tiešām no sirds atvainojos no visiem. Šī ir pirmā mūsu kopējā sanāksme, divu komiteju kopējā sanāksme, un esmu ļoti gandarīts par šo sanāksmi priekšsētājs uh, kundze. Tātad man tas gods kopā ar jums vadīt šo sanāksmu, kā arī turpmākās mūsu kopējās sanāksmes. Darba kārtību atradīsiet savos, savās uh, mapītēs, savos uh, materiālos, dārgie deputāti. Ja citu komentāru nav, tad uzskatām, ka darba kārtība ir pieņemta bez izmaiņām orģinālajā redakcijā, un arī neredz kāds iebilst. Tulkošanas režīms, eh, pilns tulkošanas režīms pieejams tās visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās, izņemot maltiešu, horvātu un slovēņu valodām. Tehniska informācija par eh, darba procedūru kopējiem spēkiem esam sagatavojuši šo svarīgo atzinumu. Un pirmkārt vēlos um, uzteikt uh, kolēģis, kas strādā pie šī ziņojuma projekta sagatavošanas. Es pateikties tiešām par teicamo sadarbību un jūsu apzinīgo uzcītīgo darbu. Jo īpaši mēs paldies Vārdas kundzei par um, iniciatīvu un um, paldies arī uh, abiem līdz referentiem Kephards kundzei un Kalas kundzei, tātad abām cerībām referentēm. Mūsu ziņojums tiks apspriests un pieņemts abu komiteju kopējās sanāksmēs. Tiks izstrādā katru reizi atsevišķi, atsevišķi darba kārtības projekts katrā no šīm kopējām sanāksmēm. Un šāds sanāksmes parasti vada divi priekšsādātāji no abām komitejām, un, mūsuprāt, tas arī tiešām ir arī labākais risinājums. Lūk, tik tālu par um, darba gaitu un, un procedūru īsumā. Ja jums ir kādi jautājumi vai ja, komentāri, tad uh, lūdzu, ja nē, tad ja, um, pāriem pie trešā darba kārtības punkta ceļā uz digitālā vienotā tirgus aktu. Prezidentā vietnētas kundze, vārds jums paldies, uh, Buzek kungs jums par uh, ievadvārdiem un uh, sveic arī uh, mūsu apmeklētājus. Gan daudz no jums tur sasēdušies, ir eh, klausītāji rindās. Nu, šāds kopējais komitejas sanāksmes ir atjums parlamentā. Bet es tādēļ, ka šis darbs ir tiešām svarīgs, mums ir nepieciešams nodrošināt, lai digitālais vienotais tirgus arī šajā laikmetā adekvāti strādāt. Nedaudz vēl tādu komentāru. Burzlega kungs vadīs pirmo diskusiju kārtu kur ziņos eh, eh, abas referentes un, un ēnu referentu, un tad es savukārt vadīšu otro diskusiju raundu, kad būs iespēja izteikties visiem deputātiem. Un vēlos jūs laicīgi, ja mums informēt par to vēlties eh, izteikties, jo mēs sākam jau sastādīt runātāju sarakstu, tā kā vēlu, vēlos jūs aicināt tā, tā lēmu ierīgi, ja viens pēc otra piesakieties, tad, tad um, attiecīgi piefiksēsim jūs visi, jums būs iespēja visiem arī diskusiju gaitā izteikties ja paturēt savu plāksnību paceltu, līdz kamēr saņemiet apstiprinājumu, ka esat eh, pie, piefiksēti. Un vēlreiz ceru, ka neesat apvainojušies par vietu Izrēlā. Koordinatori sēž pirmajā rindā. Un tā priekšstādātāja vietnieki un Anna referentu otrā rindā. Nu, nešaubos, ka vēl arī citiem deputātiem, protams, ir darba gaitā, bet laika mums īstenībā nav daudz. Mums diezgan strikti jāsako grafikam, skatīsimies, cik daudz no jums varēsim dot vārdu, bet uh, otrā cēliena sākumā nosīšu runātāju sarakstu, un ja kāds ir palaists garām, tad, tad atgādiniet, ja uh, skatiet tā teikt trauksmes vanu un ierakstīsim jūs. Paldies! Paldies, Viki! Saka priekšsēdētājs Buzaka kungs, informēšu mūsu viesus, ka šeit tagad ir aptuveni simts parlamentārieši pārstāvēt, divas komitejas un pareizniet vismaz reiz septiņi, tātad citus interesants, tā kā ap, ap to 700 deputātu piedalās šajā zālē parasti. Visa zāle parasti ir tādā aizņemta, jā, tad pilns ar deputātiem. Citiem vietas nav. Taču, protams, ir redzam arī asistenti, politiskie padomnieki, konsultanti, eksperti. Bet pirmajās rindās sēž abu komiteju locekļi. Nu, vajadzētu kopā būt aptuveni 120 uh, parlamentā deputātiem. Nu, tad tik tā jūsu skaidrībai komentārs un uh, Jūs varat klausīties uh, sēdz gaitu 21. Tātad Eiropas Savienības oficiālā valodā, to, pilns tulkojums pieejams viss sēdz gaitā. Trešais darba kārtības punkts virsībā uz vienoto digitālo tirgus aktu. Aptuveni divas stundas ir mūsu rīcībā šajā diskusijā. Kā jūs zināt, digitālā vienotā tirgus stratēģija komisija to pieņēma 15. gada 6. mājā. Un tagad eh, mūsu priekšā atbilstoši komisijas priekšlikumam ir uh, ziņojums par 16 svarīgākiem pasākumiem trīs uh, pamatjomās. Un vēlamies izskatīt šos pasākumus un piedāvāt savu skatījumu šiem pasākumiem. Līdz 16. 16. gada beigām komisija jā, jāveic, jābeidz darbs pie šiem jautājumiem, tādēļ ir svarīgi, lai mēs kaut ko konkrētu ierosinātu, nu, piemēram, labāku piekļuvu digitālām precēm. Tas varbūt ir uh, svarīgākais mūsu priekšlikumu. Uh, un diskusiju elements, um, vienlīdzīgi konkurences noteikumi šajā tirgu. Nu, un uh, digitālās ekonomikas izaugsmes potenciāls, tie varbūt būtu svarīgākie aspekti. Un um, Fords kundze jau pieminēja, ka um, abas references sākumā ir um, tātad uh, sagatavojuši, ir atbildīgās par šī ziņām sagatavošanu, viņas tad arī to stādīs priekšā, katrai no viņām tiks dot septiņas minūtes. Tad dosim vārdu ēnu referentiem vai viņu vietniekiem. Viņa rīcībā būs maksimums trīs minūtes, ko izteikties, un tad savukārt uh, varēs izteikties vispārējie kolēģi, kā um, Viki pirms brīža arī norādīja. Un tad sāksim ar referentēm. Nu, varbūt pēc alfabēta. Tad pirmā būs Evelīna Gerhards kundze. Pirmā referenta pēc tam, kā jau kalas sekos. Evelīna, vārds jums. Jā, Jā, paldies, priekšēdātā kungs. Liels paldies par iespēju sarīkot no sanāksmi šajā telpā. Un pirms es pietuvināšos šiem tematam, īpaši vēlētos eh, pateikties manai līdzreferentē Kalas kundzē par patiešām eh, konstruktīvo sadarbību, arī tajās jomās, eh, par kurām mums satura ziņā nebija vienāds viedoklis. Taču tomēr mums izdevās pieņemt lēmumus. Tas, protams, ir ļoti labi, Un eh, par šīm pretrunām, par tām es vēlāk eh, runāšu, jo par to arī, protams, ir jādiskutē. Jo ne jau referentes atspoguļo parlamentu viedokli, bet 751 deputāts un tikai pamatoties uz labu, labām diskusijām mēs varam pieņemt lēmumus. Tas ir arī liels izaicinājums. Kādēļ 55. pāns, kas eh, nav tik pieras lieta mūsu parlamentā, uh, un 54. Eh, pantu asociētās eh, komitejas sastāv ziņojums un turklāt ar 53. pantu pamatā, un tādēļ es eh, ar lielu interesi jau gaidu, kā notiks mūsu darbs, bet jau organizatoriskā ziņā darbs ir uzsaukts, tā kā tam visam vajadzētu darboties ļoti labi. Šis temats, un tas parāda arī kādas ir atsaukums šajā parlamentā, bet arī ārpus parlamenta, šis temats ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs pašlaik atrodamies revolūcijas vidū, digitālās revolūcijas vidū, kas iespēdo visas darba un dzīves jomas, sabiedrības jomas. Un tas, protams, nozīmē, ka mēs šajos jautājumos mums jāstrādā ļoti plaši, lai rastu atbildes, risinātu problēmas, izaicinā, uz izaicinājumu atbildētu ar holistisku pieeju, vispārīgu un nevis strādā tikai pie atsevišķiem punktiem, bet eh, redzētu visu lēmumu kopumu, kas būs jāpieņem. Šīs izmaiņas, protams, tas atspoguļojas uz rūpniecību, uz ražošanas procesu 3D printeri, ar tiem var uh, radīt pilnīgi jaunas lietas, uh, par kurām mēs pat nesapņojam pēc 3-4 gadiem, un katru dienu parādās jauninājumi šajā jomā. Ir arī ļoti lielas izmaiņas visā pakalpojumu jomā. Ir īpaši ar platformu palīdzību, ar sharing ekonomiju palīdzību, ir ļoti daudzas jaunas iespējas tiešsaistē iepirkties. Tas mums rada lielus izaicinājumus, un, eh, protams, ka ir arī daudz izmaiņas tajā, kā mēs nākotnē sadarbosimies šajā pasaulē, kā mē, kāda būs eh, darba vide, kāda būs e-pārvaldība, kā valstis eh, realizēs savas pārvaldības struktūras. Ir jau pirmie soļi, piemēram, e-procurement, elektroniskās iepirkums, un tas, protams, ka Priekšnoteikums ir, eh, lai mēs vispirms padomātu, kā tas turpināsies, kas tas ir, pie kā mēs faktiski strādājam, un mums vispirms ir jāizanalizē, jāparaukās, eh, kādus rezultātus mēs varēsim sasniegt, kāda ir izaicinājuma, bet kur ir arī riski, un eh, kur ir nepieciešams rīkoties arī likumdošanas līmenī. Tās visas lietas, par kurām mēs šodien vēl pagaidām nevaram pateikt, jā, tieši tas ir jādara, bet eh, daudz lietas ir tādas, par kurām vajadzētu izdomāt, vai tās būs vajadzīgas vai nē. Pirmais punkts, par kuru mums, protams, ir jārunā šajā jomā, ir kā apieties ar infrastruktūrām. Kā tas notiks? Un ceturtdienas, piemēram, runāju ar augstsēmniekiem. Viņi teica, ka mums tas ir milzīgs eh, izaicinājums, problēma, jo Eiropas komisija no mums prasa, lai mēs savu informāciju nosūtīt digitālā veidā. Bet uh, daudz viet, kur laukos, uh, viņiem tas nav iespējams, viņiem ir jāstrādā ar modemiem, un uh, tas ļoti lietu sarežģīja. Tas nozīmē, ka tur mums būs daudz, kas jāpadara. Runa ir arī par iepirkšanos tiešsaistē. Tur arī galvenokārt būs jārunā par to, ka mēs uh, pilsoņiem patērētājiem mums būs jārada uzticība lai viņi droši varētu iepirkt tieši tiešsaistē. Un es domāju, ka ir ļoti daudz bažas, ar ko šeit jārēķinās. Ir tīpaši mēs paraugāmies, ko Eiropas komisija ir iekļāvusi savā stratēģijā. Tur runa ir par to, vai mēs patiešām vēlamies atšķirīgus noteikumus, atkarībā no tā, vai mēs iepērkamies tiešsaistē vai offline, vai mums patiešām vajadzīgi dažādi noteikumi, uh, vai mēs pērkam digitālas preces vai mantu lietas, jo noteikumi ir arī, vai tie būs atšķirīgi, vai mēs iepērkamies pārobežu kontekstā vai nē, atbildi noteikti nē, tas mums nav vajadzīgs. Tādēļ mums par to visu būs jādiskutē un precīzi jāparaugās, ko Eiropa, Eiropas komisija vēlas darīt šajā jomās. Tad ir arī vēl problēma. Tas ir par ģeoblokādi par ģeoblokādi mediālajā jomā. Jā, pagaidām par to vēl nesmu daudz darījuši, jo kultūras komiteja jau šajā jomā strādā, bet šī ģeoblokāde tiešaisas iepirkumos un šis reroutinga, kas atkal un atkal nonāk, ka, ja kāds grib iepirkties kādā mājaslapā un nu, automātiski tiek pārbīdīts uz citu mājaslapu, tādēļ, ka IP adrese ir no citas valsts. Par šādiem jautājumiem mums būs jāstrādā un tur būs runa arī par konkurences tiesībām šajos jautājumos. Par platformām runājot, mums vajadzētu padomāt, kā mēs varam parūpēties par to, lai serveri, lai tas būtu nodrošinās ar godīgas konkurences noteikumiem. Un arī sharing ekonomija jomā mums vēl vajadzētu krietni padomāt, kāda ietekme tam būs uz darba situācija. Vai mēs vēlamies šādas nedrošas darba vietas, nestabilas, vai arī vajadzētu parūpēties par to, ka būtu noteikumi. Un arī šeit Kalifornija ir ļoti labs piemērs. Un es redzu, ka mans laiks jau ir beidzies, bet uh, tas ir tik ārkārtīgi plaši jautājums, ka daudz kas jāsaka. Datu ekonomika, tirgus neutralitāte, e-pārvaldība. Un vēl viens punkts, par kuru mēs neesam vienojušās. E pārvaldībā Vans Anlī principus. Jā, un par to visu daudz, kas man būtu bijis sakāms, būtu laiks. Paldies, nu, bet, eh, diemžēl, jūs esat strādājis ar mm, laimīgā kārtā, bet būtībā ar referentu, līdz referentu, un kas reiz arī papildināt jūs lieliski. Paldies, tā Kalas kundze. Un nu, es arī es vēlos pateikties par teicamo sadarbību, kas, ko esmu piedzīvojis ar Garhardas kundze, un um, viņa jau pieminēja, ka darbs pie šī dosē nav nebūtu vienmēr klājies te gludi. Ir bijuši jautājumi, par, kur, par kuriem mūsu viedokļi ir bijuši atšķirīgi, bet um, kopumā esam lieliski papildinājušas uh, vienu otru sveikumu. Ir svarīgi, lai šāds gars un sadarbības um, gatavību būtu vērojama turpmākajā sadarbībā starp šīm komitejām, ņemot vērā to, ka šajā darbā nereti ir saistīts daudz komitejas, kur viedokļi jāņem vērā. Pirmkārt par um, grafiku runājot. Saņēmām arī lūgumu no tautas partijas atlikt uh, balsojumu no 11. uz 14. datumu. Nu, no savas puses es varu atbalstīt šādu lūgumu, ja saņemsim politisku atbalstu no visām pārējām grupām. Proti, ka ziņojums nonāks plenārs sēdē janvārī. Mēs esam vienojušies par to, ka ziņojums jāsagatavo ātri un raiti, lai mūsu institūcijai būtu teikšana arī attiecībā uz to, ko komisija gatavo tiesību aktīvumā par digitālo kopējo tirgu. Nu, un tagad atgriežos pie ziņojuma, kas tad man kā referentē, domāju, itra komitejas, tā kā tas ir svarīgākais. Viens no nu, svarīgākajiem vēstījumiem, ko vēlējāmies sūtīt ar šo ziņojumu, ir tāds, ka, ja mēs nepieslēgsimies saulēcīgi digitālajā transformācijā, neizmantosim to saviem, saviem nolūkiem, tad katrā ziņā varam ciest krietni zaudējumus. Inovācijas un digitāla tehnoloģija pieņemšana ir eh, būtiski izšķiroši svarīgs mūsu tāds saimniecības konkurētspējai. Es vēlaši pieminu šo piemēru ar adāmo mašīnu, adīšanas mašīnu, jo adīšanas adāmo mašīnu jau ir izgudrota, tad nav nekāds jēgas par to cīnīties, jo tā ies mūsu dzīvē šākātā, tā kā mums nāksim pielāgoties, pieņemt šo izgudrojumu un jādomā par izmaiņām, kuras eh, šāds izgudrojums eh, nes līdz, bet tajā gadījumā vienkārši cietīsim neveiksmi. Digitālā vienotā tirgus stratēģija. Tā ir viens svarīgākais mērķis. Jānodrošina konkurētspēju kompānijām, gan digitālām kompānijām, gan mikrobiznesiem, kas paļaujās uz attiecīgi citām kompānijām. Tam ir nepieciešamas inovācijām draudzīgas politikas un platformas, kur mērķis ir uh, sarūpēt kompānijām jaunas iespējas. Jā, jāidentificē, kādas ir barjeras piekļuvē tirgu, jāsakmē konkurence ar dažādām platformām, lūk, tie ir daži svarīgākie aspekti. Lietotājs, protams, ir um, noteicošais zinājspēks, un tādēļ mēs ierosinām arī aktīvu patērētāju stratēģiju. Precēju to, kam tad, uh, kas, kas var izmantot datus, kam pieder dati, autortiesības un tā tālāk. Tāpat arī digitālā rūpniecības uh, transformācija, tā nebalstās tikai uz IKT sektoru, tā balstās arī uz to, kā dažādas nozares uh, pārņem IKT iniciatīvas. No nu, ražošanas līdz eh, pārstrādes industrijas līdz enerģētikai visas nozars var plūkt reālus labumus un augus no digitālā tehnoloģija izmantošanas. Tam eh, komisija nepieciešams pārskatīt eh, lielu apmēru datu regulējumu, jādomā, kā labāk piemērot internetu lietu internetam, nu, pagaidām tas nepastāv. Un tāpat arī brīvai datu plūsmai nepieciešams institīvs jānovērš barjeras, nepieciešams stimuli Pat labi man trūksta vienota datu tirgus, un līdz ar to kompānijas neuzskata par vajadzību investēt eh, tehnoloģijās, kas balstās uz datiem. Un divi papildus elementi ir svarīgi, lai sakmētu inovācijas. Pirmkārt, infrastruktūras stiprināšana. Bez tā neiztekt. Komisija jānodrošina, lai mēs saglabājam konkurētspēju telekomunikāciju tirgu, nodrošinot eh, efektīvu piekļuvu tīkliem. Nu, nepieciešams arī unificēti jāsai dažādas uh, normas un noteikumus. Un vienotais tālkuma regulators, protams, neaizstās dalību valstu regulators, protams, arī tiesā glabāsies, bet šis vienotais Eiropas regulators, nu, tas varētu saglabāt tādu plašāku pārskatu par situāciju telekomunikāciju jomā visā Eiropā. Un šī iestāde varētu nodrošināt uh, to, lai mm, netiktu veikt kādu protekcionisku pasākumu vietējos tirgos. Līdz ar to šī institūcija nodrošinātu adekvātu iekšējā tirgus uzraudzību, kas ir būtiski, lai šis tirgus funkcionētu adekvāti. Un te ir svarīgi nodrošināt arī tīkla neutralitātes principu, lai tas tiktu realizēts unificēt visā Eiropā. Un tāpat arī pamazām izbeigt eh, viesu abonēšanas maksas eh, šeit eh, arī šajā aspektā sektors ir jāinformē. Un vispēcot, eh, valsts administrācijas eh, valdību loma šajos procesos, protams, arī viņiem turpmāk būs eh, spēlējama liela loma šo normu īstenošanā. Tātad brīvi dati, brīvu datu aprite ir pamatā inovācijām. Tas ir svarīgi sevišķi MBU, lai neatklājot jauniem inovatīviem risinājumiem. Tāpat arī e-valdības instrumentu pilnveidošanu noteikti atliekos dzīvi gan uzņēmējiem, gan pilsoņiem. Izmantot šos instrumentus, mēs galu galā visu varam iekonomēt dārgo laiku un uh, padarīt dažādus procesus vienkāršākus un efektīvākus. Līdz ar to uzņēmējiem būs brīvāks rokas un vairāk laika strādāt pie savu, saviem tiešiem pienākumiem. Un Gerhards Kunze jau pieminēja, ka mm, esam sajūsmā par šo once uh, only principu, tātad par šo vienīgās piekļuvas principu, bet, nu, principā kompānijas tiešām var iekonomēt daudz laika, ja tās var tiešām sniegt datus tikai vienreiz un, un viss, un tālāk šie, šie dati jau tad um, nonāk pie, pie tā, kurš tiem jānonāk. Tā kā tas neizvērsīja tiešām pārlieku birokrātiju. Nu, tie bija svarīgākie aspekti, ko vēlējos izcelt šajā ziņojumā. Un, protams, ir virkni vēl citu svarīgu aspektu. Bet uh, tagad labprāt ieklausīšos kolēģi sakāmajā kolēģi komentāros. Nu, un ceru, ka mums arī turpmāk būs tikpat labs termi kā līdz šim. Lielas paldies, eh, Kalasas kundze, pateicos eh, jums abām referentēm. Protams, jūs būs iespēja vēl paust noslēguma komentārus. Tā kā varat jau sākt eh, gatavoties, ja jums drusciņ laika ir jūsu rīcībā. Un vēlos uzsvērt, ka priekšlikums balsojumam 14. decembrī abām komitejām nozīmē, ka balsojums noteiktu pirmdienas vakarā Strāsbūrā. Nu, kādēļ gan ne? Priekšlikums nebūtu nav peļams, bet, eh, lai to panākt, mums nepieciešams atbalsts no visām politiskajām grupām. Proti, ka pastāv vienošanās, ka mēs varētu balsot arī janvārī. Tas ir svarīgi, jo no teorētiskā viedokļa raugoties, tā kā pietrūkst vienas dienas komitejas eh, vadītāju konferences rekomendāciju mēs varētu arī realizēt, jo ar Viki Fordas kundzi kopā mēs esam gatavi to atbalstīt. Nu, tad eh, priekšsēžu konferencē, jā, tas ir kā arī ir eh, redzes atbalsta. Tā kā koordinātori no mūsu abām komitejām lūdzu apsniedz, ka ir šāda problēma un gatavojiet, mēģiniet sarūpēt politisko atbalstu šiem datumiem. Tātad janvārī balsojums plenārsēdē un pirms tam 14. decembrī pirmdienas vakarā Strāsbūrā balsojums mūsu abās um, komitejās. Un tagad vārds um, ēnu referentiem, lai viņu vietniekiem. Trīs minūtes maksimums jūsu rīcībā katram. Anna Virkanenes kundze pirmā, kas pārstāv Eiropas tautas partiju. Lūdzu. Yes, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos abiem referentiem, abām referentēm par veikumu, Kalas kundzei un Gebhards kundzei. Šis uh, ziņojums ir ļoti nozīmīgs. Kā jūs zinat, <clears throat> digitālās ekonomikas attīstība ir pamat akmens darba vietu radīšanai un ekonomikas attīstībai, un tas uh, tāpat ir svarīgi arī tradicionālai ekonomikai. Ir jālikvidē šķēršļi, lai veidotu reālu uh, vienoto digitālo tirgu uh, attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot konkurētspējīgas cenas un MVU darbību pār robežu režīmā. Mums ir jānodrošina pirmkārt ātra un uh, stabila piekļuve internetam ir jāveido infrastruktūra un platjoslas internets. Un, ja mēs runājam par digitālo eku, tad mēs vēlamies arī, lai mūsu IKT nozare būtu konkurētspējīga pasaules mērogā, gan um, arī Uh, interneta operatori un uh, sakāru pakalpojumu sniedzēji varētu darboties visā Eiropas līmenī. Es uh, domāju, ka mēs kopīgiem spēkiem varēsim drīz pabeigt darbu pie ziņojuma, ņemot vērā iesniegtos grozījumus. Ir jāstiprina šajā ziņojumā rūpnieciskā bāze Ja mēs runājam par digitalizāciju un rūpniecību, šeit ir divas puses. No vienas puses ir jādomā, kā pātrināt rūpniecības digitalizāciju. Šeit ir doma ar, jādomā arī par ražošanu, transportu, mazumu, tirzniecību, MVU, eh, sabiedriskais transports izglītība, un no otras puses jādomā par to, kā rūpniecība var palīdzēt digitalizēt sabiedrību. Digitalizācija nodrošina jaunas pakalpojumus, rada jaunus uzņēmēju darbības modeļus un tāpat veicina darba vietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi daudz kas jādara, lai pabeigtu vienotā digitālā tirgus izveidi un ievērstu Eiropu digitālajā laikmetā. Mums ir digitālie pakalpojumi un saturs uh, jāpielīdzina tradicionāliem pakalpojumiem un jānodrošina vienoti spēles noteikumi gan patērētājiem, gan uzņēmumiem Mēs saskatām digitalizācijā lielas iespējas un mēs esam gatavi turpināt darbu kopā ar citām grupām pie šā ziņojuma. Paldies! Tagad uh, vārds Filipam Živēnam, kurš arī pārstāv Eiropas Tautas partijas grupu. Priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi, godātie kolēģi, vispirms vēlējos uzteikt abas līdzreferentes, Gebhards kundzi un Kālasas kundzi, Tas ir ļoti uh, gudrs un līdzsvarots teksts, kas ir sagatavots. Eiropa atpaliek, jo 54% piedāvājumu tiešsaistē šobrīd nodrošina ASV, un tādēļ Eiropas Savienībā ir jāadaptē savs modelis, jāstimulē jaunā ekonomika un būtībā jānodrošina, lai visa ekonomika uh, pārveidotos par digitālo ekonomiku ir jāatbalsta ne tikai šīs e, jaunās e, tehnoloģijas, kā tas tika teiks pirms dažiem gadiem, bet patiešām ir visa ekonomika jādigitalizē. Tālāk e, šī uh, sadarbības ekonomika jāatbalsta, jāizmanto zināšanas un tas viss var pārvērsties zelta. Mums Ja mēs nebūsim digitāla lielvara, tad mēs nebūsim lielvara nemaz nekādā veidā. Mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas, jo tad citi mūs apsteigs un mums šo atpalīdzību būs ļoti grūti pārvarēt. Un tagad, kas būtu jādara? Pirmkārt, es uzskatu, ka ir jātuvina uh, uh, tiesiskais regulējums pārdošanai tieši saistē. Šeit uh, otrkārt ir uh, riskām un atbildībai un izdevumiem un peļņai jābūt uh, sadalītai uh, starp uh, visām iesaistītām pusēm. Sistēmai ir jābūt uh, stabilai un uzticamai, šeit domāju par noteiktām platformām. Treškārt, ir jāveido jauns nodokļu režīms, no, jauna nodokļu sistēma, jo tagad ir jauna ekonomika un vairs nav iespējams pievē, piemērot tradicionālo PVN. Ceturtkārt, zināšana, ekonomika un radošums būs ļoti nozīmīgi, un tie ir jāatbalsta. Pietkārt, ir jānodrošina infrastruktūras attīstība, jo digitālā ekonomika nevar attīstīties bez infrastruktūras. Un tāpat ļoti svarīgi ir jāveido reāli ek eiropeiska ekonomika un jāaizmirst par nacionālām interesēm. Nu, Eiropa ir pārdzīvojusi daudzas rūpnieciskās revolūcijas, mēs esam izveidojuši savulaik Uh, grāmatu iespiešanas tehnoloģiju, esam radījuši rūpniecisko revolūciju, autoražošanu un šeit uh, toreiz bija, bijām mēs ne tikai darbojošās personas, bet arī uh, radoši piegājām. Šoreiz situācija ir nedaudz mainījusies. Mums ir jābūt aktīviem līdzlībniekiem. Paldies. Tagad vārds Kumpula Masuī kundzei no sociālistu un demokrātu grupas un pārstāv Itra komiteju. Paldies! Man ir liels prieks strādāt pie šā jautājuma. Ir ļoti labi, ka mēs esam 120 deputāti, kas strādā pie šie jautājumiem. Esam saņēmuši arī atzinumus vai saņemsim atzinumus no citām komitejām un mums ir būtībā jārunā par uh, digitālo sabiedrību, nevis par digitālo tirgu, un es domāju, ka mēs komisijas priekšlikumu vēl uzlabosim. Uh, Tāpat ir eh, jāuzsver, cik svarīgas ir investīcijas infrastruktūrā, ja pastāv digitālā plaisa, noteikti reģioni un cilvēki atpaliek, tad mums nav digitālās nākotnes un mums ir jāieklausās uh, ieinteresētajās pusēs, lai virzītos uz priekšu, bet ir jādomā arī par konkurētspējas nodrošināšanu ir jābūt iespējām palīdzēt tiem reģioniem, kuri šai jomā atpaliek un jānodrošina 100% internetu pārklājums. Tāpat digitalizācija balstās uz uzticību. Ir jābūt uzticībai arī tehnoloģijām un jādomā par drošības aspektiem, kam jāpievērš ar vien lielāka uzmanība Tiek daudz runāts par rūpniecību, ražošanu un ir jāaizsargā īpašnieki, to tiesības. Vakar mums notika stundām gara diskusija par rūpniecību un ražošanu. Būtu Un mēs nonācām pie secinājuma, ka šeit ir runa ne tikai par tehnoloģijas revolūciju, bet arī par sabiedrības modeļa izvēli digitalizācijas uh, laikmetā. Es domāju, ka arī tas ir jāņem vērā, veicot analīzi, kādu sociālo modeli mēs uh, vēlamies veidot. Proti, Mēs esam paši atbildīgi par to, kā mēs uh, reaģēsim uz šo situāciju nākotnē. Un mums nevajag baidīties no platformām. Šeit būtībā ir vairāki platforma veidi - industriālās platformas, pakalpojumu platformas. Komisijas uzklausīšana ir labs izējas punkts, bet Uh, šis darbs ir jāvērš uh, plašumā, domājot par dažādu veidu platformām. Un noslēgumā gribu runāt par uh, starptautisko sadarbību, konkurenci un 5G. Un mums jābūt pirmajiem Eiropā šeit ieviešot 5G tehnoloģiju. Paldies! Un tagad uzstāsies divi EKR pārstāvji Vikija Forda līdz priekšsēdētājiem kovārdā. Paldies, es pārstāvu iekšā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju un apminēsimies, kādēļ tad šis pasākums ir mūsu uzmanības lokā. Tas tam dēļ novērstu, no, nojauktu barjeras vienotajā digitālajā tirgū, kas ir iespējams lielākā Eiropas uzņēmējas darbības joma, ar kuras palīdzību nodrošināt konkurētspēju, izaugsmi, uh, jaunas darba vietas, ekonomikas eh, augšupēji. Nu, un eh, tas man tiešām ir tūs, eh, šie mēķi ir tūs manai sirdī, tātad, lai Eiropa kļūstu, kļūtu konkurētspējīgu, tad jau darba vietas nekur neizpaliks. Pamatprincipi. Digitālā inovācija notiek ārkārtīgi strauja tempā, un tas jāaptur prātā mūsu darbā. Ja nodrošina, lai mēs uh, ievērotu tehnoloģisko neutralitāti, raucītos nākotnē, balstītos noteiktiem principiem, un nevis vien pieķertos kādām vecām tehnoloģijām vai vai novecojušiem monopoliem. Otkārt, digitālie tirgi vēl maz, mazāk pakļauti robežām nekā tradicionālai tirgi. Tā kā mums jāsadarbojas ne tikai šeit eh, Eiropā par šiem bezrobežu tirgiem, bet jāsadarbojas ar visu pasauli. Kopā ar kolēģiem no citām komitejām mēs iesniegsim daudz grozījumus. Protams, eh, šajā darbā ir iekļauts arī citas komitejas, ir jābūt inkluzīviem, iekļaujošiem. Tā kā sagaidīsiet daudz grozījumus par uzņēmumu pašu, par pārobežu e-komercijas noteikumiem patērētājiem un uzņēmējiem. Ja nepieciešama patērētāja, patērētāja uzticība e-tirdzniecībai, e-komercijai, par to nav daudz runas komisijas ziņojumā, proti jānovērš nevajadzīgā birokrātija, jānodrošina uzņēmējiem vieglāk reģistrācija tiešsaistē, efektīvāka informācija par tiesībām un pienākumiem dažādās Eiropas daļās, un tas ir svarīgi, lai vairot patērētāju uzticību. Tāpat tās arī, kā nodrošināt eh, drošus maksājumus internetā, kas ir tik nepieciešams e-tirsniecības eh, sekmēšanai. Lūk, visi šie aspekti pelnījuši mūsu tuvāku uzmanību. Tālāk patērētāja tiesības digitāla iepirkuma jomā ir starpība starp eh, digitālām precēm, taustāmām, fiziskām precēm, un kā arī dažādi aplāsīs mehānismi, dažādas tiesības iepērkot digitālos uh, produktus. Jūsu rīcībā varētu būt eh, dažādas, dažādas aktualizācijas iespējas, programmu uzlabošanas iespējas, kas nepastāv fiziskiem produktiem. Šīs atšķirības jāatzīst. Un nu, jau pastāvošajās patērētāja tiesībās ir daudz jomas, kur mēs eh, varētu mētiecīgi veikt zināmas izmaiņas, kas eh, būtiski uzlabot pastāvošo tiesību satvaru. Kurš tāpat kā tradicionālajā kopējā vienotajā tirgu patērētāji nevēlas atteikties no pastāvošajām tiesībām. Un tāpēc reizēm jātiec pēc minimālās, nevis maksimālās harmonizācijas. Un jādomā arī par to, kādas paralēlas šeit pastāv. Par paciņu piegādēm droši vien tas, ko jūs pasūtiet, arī nonāk jūsu rīcībā. Tas ir svarīgi, dažās valstīs tā nav. Bet citviet ir arī nozars eh, vadīts iniciatīvas, un to vēlēsies arī komisija, lai nozars pārstāvi dalās ar savu pieredzi. Es arī vēlētos, lai pati nozarī šīs iniciatīvas eh, turnējas spēks pirms mēs mazinam regulējumu, jo katrā ziņā jābūt arī nopietnam satvaram, lai sekmētu investīcijas. Par ģeobloķēšanu jārisina reāli patērētā reāls problēmas, man šķiet, ka ir spēgām laiks, tāpēc pavisam īsti noslēgšu savus komentārus. Nu, šajā nozarē pastāv dažādas cenas, šeit būtu jāpiesauc pakalpojumu direktīvas 20. pāns jānovērš pārobežu barjeras, piemēram, PVN um, jautājumu, tad ir nepieciešami attiecīgi pasākumi. Piekrīt daudz pārpēja, ka ir uh, jāsakmē tā sauktā sharing economy. Šeit ir jāskatās par konkurences tiesībām, lai viss ir kārtībā. Jādrošina labāk piekļuvi datiem. Un jāsakmē, ka tiek veidot ekonomika, kas balstās uz datiem, bet šeit jāuzmanās, lai nosakot standārtus mēs. Um, neveidot nemilšus jaunus monopolus, eh, tādā veidojot savus standārts. Lielas paldies! Jūs saprotat, ka situācija man kā vadītā eh, priekšsēdām sarežģīta, protams, bet, nu, eh, cerams, ka kopiem spēkiem izdzīvosim, ka pārlieku dusmīgi uz mani nebūsiet. EKR vārdā itra komitejas priekšsēžu vietnieks Hans Olavs Hekla. Well, <clears throat> I would like to only Nu, ko es gribētu vien paust vienu komentāru, ko paudu jau būtībā iepriekš. Nu, bet tas ir tāds principiāls jautājums man ir. Protams, jānāk klajā ar ierosinājumiem un rekomendācijām, bet vienlaikus mums arī jāapzinās, kas mums nebūtu jādara. Un man radies tāds iespējas, ka tas, ko komisija pat labam gatavo, man tiešām radīja iespēju, ka Un te ir runa par tādiem pilnīgi liekiem mēķiem, kas mums nav vajadzīgi. Mums būtu jākoncentrējās uz eh, jautājumiem, kas tiešām šeit šajā ziņā arī figurē. Bet komisija runā par tādiem mēķiem, kā piemēram, eh, cik daudz iepirkumiem būtu eventuāli jānotiek nākotnē tiešsaistē. Kādai iepirkumu proporcijai būtu jānotiek, teiksim, vācu vai, vai, vai, vai Eiropas kopējā, teiksim, uzņēmības vidē. Nu, Kāda jēga ir Eiropas komisija tagad pieņemt lēmumu, ka lūk šai valstī līdz, teiksim, tur 20. un 25. gadam jānodrošina, lai 51% no visiem iepirkumiem notiktu tiešsaistē internetā? Nu, tas taču jāatstāja pašu valstu pārziņā. Komisija nebūtu jānodarbojas ar šādiem pasākumiem un, un šāds mērķis mums vispār nebūtu šeit jāatslā. Tādēļ es aicinātu mūs visus uh, vērsties pret šādām komisijas iniciatīvām un lai tā šajā ziņā man nefigurētu. Paldies. Thank you very much. Paldies. Nu, esam iekļaujušies laikā līdz šim, ļoti labi. Tagad Aldis vārdā, referents. Dita Hārānsova no Inko. Lūdzu. Thank you, Chair, and let me first. Paldies priekšādātāji. Gribētu vispirms teikt paldies eh, referentēm par šo ziņojumu. Domāju, ka tas ir ļoti sabalansēts ziņojums. Gribētu ātri uzsvērt eh, pamatprincipus, kas mums ir jāņem vērā, kad mēs diskutējam par eh, digitālo tirgu. Pirmkārt, mūsu lomai vajadzētu būt tādai, ka mums jārada ietvars. Nevis, mums nevajadzētu regulēt uh, visus sīkumus. Mūsu darbs ir, mums ir jārada tāda vispārīga struktūra, kādam šim tirgum ir jāizskatās, un eh, ir jādod brīvība tirgus dalībniekiem, lai tie darbotos šajā likuma ietverā. Uzņēmumiem pašiem ir jāpieņem, kāda veidā viņi piemēro šīs eh, kopīgos noteikumus, kurus būsim pieņēmuši. Jā, un mēs kā likumdevēji mums vajadzētu atstāt viņu rīcībā pieņem lēmumu par to, kā izpildīt šos prasības. Mums uh, nevajadzētu šeit uh, pārāk uh, šo pārlieku lielo revolūciju pārnest no fiziskās pasaules uz digitālo pasauli. Un uh, šī pasaule ir kompleksa, un es domāju, ka mums uh, mēs apdraudētu uh, Eiropas ekonomisko izaugsmu šādā veidā. Otrakārt, uh, kad mēs radām ietvaru, tad mums vajadzētu atbalstīt arī inovācijas. Mums ir jāatbalsta tos eiropiešus, kas rada jaunās platformas un sharing ekonomiju. Mums ir jāatbalsta viņus, tos, kuri rada jaunas idejas, uzņēmums un organizācijas, un uh, veido tādu kultūru, kas uh, būtu brīva no jebkādiem, uh, no kādiem aizspriedumiem, stigmām. Mums uh, nevajadzētu viņus iespiest tādās atvilknēs, kas bija raksturīga pagājušā gadsimta rūpniecībai. Jā, un uh, paraugāmies, uh, kāda, kāda strādā Silikona valē, tad mēs redzam, ka tur ir uh, inovācija brīvība digitālajā revolūcijā. Esmu pārliecināta, ka mums nevajadzētu šeit aizkavēt konkurētspēju spēju mums ir jāsniedz instrumenti, lai uzņēmē varētu pārvarēt eh, barjeras un piedāvāt tādus pro produktus, kādi ir vajadzīgi patērētājiem. Un noslēgumā mums ir jārada Eiropas inovācija kultūra, mums ir jānovērš barjeras, ko uzliek likumi, kas ir pieņemti pirms digitālās revolūcijas. Šeit runāja par ģeobloķēšanu. bloķēšanu kas aizkavē apmaiņu digitāliem precēm un pakāpojumiem. Šeit jānovērš administratīvā birokrātija, kas uzlikta uzņēmumiem. Mūsu mērķim jābūt uh, radīt tādā veidā strādā, lai padarītu vieglāk privāto dzīvi mūsu pilsoņiem. Tagad būs divi gojas pārstāvji. Kornēlija Ernsta runās kā pirmā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos teikt paldies arī abām referentēm. Domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka šeit runa ir par svarīgu dokumentu. Vienā punktā gribētu piekrist savai iepriekšējai runātājai, jo es arī domāju, ka ir jābūt noteikumiem, tur, kur tie ir vajadzīgi, bet ne par daudz. Uh, Mums ir svarīgi, ka jābūt uh, līdzsvaram starp konkurence no vienas puses un pamattiesību ievērošanu no otras puses. Tas īpaši mums ir svarīgi. Var darīt arī daudz kaut ko, kas attiecas uz tiešsaistes iepirkumiem, visu iespējamo var noregulēt, bet mums ir svarīgi aizstāvēt patērētāju tiesības, ka tās netiktu skārtas, bet uh, stiprinātas. Un šeit vajadzētu būt skaidriem noteikumiem. Mums ir svarīgi, ka noteikumu skaidrībai ir jābūt līdz pat autortiesībām, lai būtu skaidrs, ko mēs tiešām vēlamies un ko nē. Svarīgi punkti mums eh, visā dokumentā ir ģeobloķēšanas novēršana. Tas nav nekas jauns, un daudzas kolēģis un kolēģi, kas runāja pirms manis, arī to teica. Domāju, ka šeit ir jābūt skaidrībai. Un tas ir eh, punkts, kas mums ir jāizstāv. Kas vēl netika teikts, ka, protams, ka ir ļoti daudz gaidas. Ir svarīgi, lai netiktu skārts eh, tīkla neutralitātes princips. Mums ir svarīgi, lai būtu pieeja datiem bez diskriminācijas, datu izmantošanai, un eh, tam ir jābūt nodrošinātam visiem. Par tīklu neutralitātes problēmu uh, Jā, tas šeit ir, mums ir svarīgs jautājums arī par viesabonēšanu. Tas arī ir svarīgs punkts. Kad mēs runājām par infrastruktūras attīstību, par ko mēs, kas mums šeit ir svarīgi, tas ir jāatbalsta. Jautājums ir arī par datu drošību un personas datu aizsardzību. Tam ir svarīga nozīme. Mums pagājušajā nedēļā bija Eiropas Savienības tiesas spriedums kas eh, atstās ietekmi arī uz eh, visu ekonomiku, un domāju, ka mēs neizdosies apiet to visu līkumu, jo tās ir pamatiesības, pamatiesības uz informatīvo pašnoteikšanos pār personīgiem datiem. T tam ir jābūt šeit iekļautam. Un par to mēs arī ar attiecīgiem grozījumiem, mēs iesniegsim attiecīgus grozījumus par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Gojas vārdā runās Denis Dejongs no IMKO komitejas. Uh, let us go further. Nu, tad mēs varam virzīties tālāk. Divi pārstāvji no zaļajiem. Indreks Tarants no Itre. No. Viņš arī nav klāt. Žūrija Reda no IMCO. Paldies, priekšsēdētāji. Es labprāt izmantotu sešas minūtes, bet tomēr runāšu īsāk. Vispirms vēlējos pateikties abām uh, referentēm, Gebhards kundzei un Kalas kundzei par uh, lielisko veikumu. Šis uh, ziņojuma projekts ir labs izējas punkts turpmākam darbam. Mēs atbalstam ievirzi. Tiešām um, tiešsaistes pakalpojumu regulējumam ir jārosina inovācijas no vienas puses un tāpat laikā jānodrošina pamattiesību ievērošana nu, pāris eh, jomas, eh, kur mums vajadzētu iedziļināties vairāk un eh, papildināt. Varbūt šeit nav nepieciešams radikāls pārmaiņas. Tātad vispirms regulējums attiecībā uz platformām. Mēs piekrītam tam, kas šeit ir ierakstīts, bet mums jāpakāpi soli atpakaļ un jāizvērtē pamat problēma. Līdz šim mums neviens nav varējis paskaidrot, kas tā platforma tāda ir. Uh, Diemžēl komisijas sniegtā definīcija nerada nekādu skaidrību šai jautājumā. Šeit tiek sajaukta tiešsaits pakalpojumi un pakalpojumu sniedzēji. Un visi komisijas prie, eh, piemēri ir uzņēmumi, kaut gan definīcijā ir runa par bezpēļņas uzņēmumiem nu, definīcija iznāk tā, ka mana privātā interneta vietne, kurā ir ievietota reklāma, jau ir uzskatāma par, mm, kur ir ievietots sludinājums, uzskatām jau būtu par platformu. Un, ja ir no eh, teikt, arī atbildība platformām, tad eh, šis jautājums var būt problemātisks. Piemēram, uzņēmums, kam ir jāuzņemas atbildība, kaut gan Twitter Eh, iesaldēja interneta um, rēķinu pantu, jo nebija ievērotas, um, jā, tiešām autortiesības, bet mums tādēļ ir nepieciešams skaidrs regulējums, lai uh, garantētu arī sociālo tīklu vai citu platformu lietotāju tiesības. Tāpat tika pieminēts citas problēmas attiecībā uz um, digitālā satura iegādi. Uh, Un tāpat jādomā par to, ko var uh, sagaidīt uh, patērētāji, jo elektroniskā grāmata ir pakalpojums, kaut gan papīra grāmata tiek uzskatīta par preci. Tātad visi šie jautājumi ir jāizvērtē attiecībā uz tieši saistes uh, saturu, ko varētu pārdot kā uh, preci un kam būtu tāds pats regulējums attiecībā uz to iegādi tiešsaistē. Paldies! Reimon kungs uzstājas Taranda vārdā. Jā, paldies, tas bija tāds drusku nesaprašanās. Kā jau teicu, no zaļā viedokļa raugoties ziņojums, kas attiec ITRIS grupu, tas ir pareizā virzienā, gribētu uzdot jautājumu, cik nopietni Mēs uztveram sevi ar eh, visiem skaistiem vārdiem, kas tur ir rakstīti un kas ir jāatbalsta. 22. punktā ir teikts, ka tīkla neutralitātes ievērošana ir svarīgs punkts eh, digitālajā iekšējā tirgū. Daž, pēc dažām nedēļām būs balsojums par eh, tīkla neutralitātes atcelšanu. Būs šeit arī svarīgi. Jā, mēs tieši šeit runājam uh, par to, cik tas ir svarīgi, bet ja pirms tam tas tiks uh, uh, attiekties, tad mēs paši tevi nosveram nopietni. Jā, par uh, datu piedāvāšanu par velti bez samaksas. Uh, to var dabūt telekomā pa Facebook tarifu vai Google tarifu, un šis piedāvātājs, uh, tad to, to var izmantot bez samaksas. Tas nozīmē, ka lielie vispiedāvātāji un tie, uh, ir galvenokārt amerikāņu piedāvātāji pašlaik. Viņiem, protams, būs daudz izdevīga pozīcija, un jaunie Eiropas uzņēmumi nebūs nekādas iespējas. Jā, un tad būs etras lēmums un plenārsēdes lēmums, tad tas, kas šeit ir ierasīts, tas būs tikai un vienīgi tukši skaista vārdi, jo viss pēc tam jau būs atcelts. Par ģeobloķēšanu tas pats, un par dažiem citiem noteikumiem, kurus mēs šeit gribam aizstāvēt. Uh, kā augstus mērķus, tad eh, faktiski viss ziņojums ir bezjēdzīgs. Jā, principā šis ziņojums ir pareizs, bet tomēr gribētu aicināt, eh, lai mēs uztveram sevi nopietni un nevis šos karstos vārdus uztvertu eh, nopietni, un lai tas tiešām būtu likumdošanas līmenī, un lai patiešām būtu būtiski grozījumi. Un tādā veidā pēc tā vajadzētu strādāt, jo citādi skaistie tukšie vārdi tiem diemžēl nepietiek. Oh, thank you very much. Liels paldies. EF DD pārstāv divi runātāji Dāvids Borelli no ITRA komitejas. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties Gephardas kundzei un Kallas kundzei par viņu veikumu un uh, par uh, šo visaptverošo ziņojumu mēs gribētu paplašināt pieeju, vairāk domājot par nākotni un mm, pievērst uzmanību trim punktiem. Mēs vēlētos pirmkārt, lai pabeigtu digitālā vienotā tirgus izveidi, mums visa centrā ir jānostāda pilsoņi, un pilsoņi ir aktīvi jāiesaista šai procesai, tīpaši nav profesionālā viedokļa. Uh, Un mums ir tāpat jādomā par politiķu iesaisti un par dalīšanās ekonomiku. Tāpat jādomā par apmācību, par digitālo prasmju attīstību, kas ir svarīga nodarbinātībai un sociālai integrācijai. Bet pagaidām nekāda konkrēta soļa netiek spērt šai virzienā. Tālāk infrastruktūra. Ja trūkst infrastruktūras, tad nav jēgas runāt par visu pārējo. Piekļuve internetam uh, ir absolūti nepieciešama un platjoslas internets laukos ir svarīgs un arī nabadzīgām ģimenēm svarīgs. Uh, tāpat ir jādomā par MVU. Esmu paredzējis iesniegt grozījums par šiem jautājumiem. Vienoto digitālo tirgu nevar izveidot bez uzņēmumiem un MVU. Es gribētu aicināt visus uh, klātesošos uh, domāt par to, cik svarīgs ir šis vienotais digitālais tirgus, lai uh, veicinātu Eiropas Savienības turpmāku attīstību, un mums ir jāseko laikmeta garam. Paldies tagad Marko Zulo no IMKO komitejas. Paldies priekšsādātāji. Vēlos pateikties abām referentēm par viņu veikumu, par izvēlēto ļoti līdzsvaroto pieeju šai darbā. Mēs nedrīkstam aizmirst, cik svarīgs ir šis kopīgais uh, ziņojums. Tas ir tāds kā ievad ziņojums jo mēs veidojam pamatus, liekam pamatus tam, ko mēs vēlamies sasniegt, iezīmējam tālākos mērķus. Vienotais digitālais tirgus jau kļūst par dzīvesveidu. Un ja mēs palā, paraugāmies uz uh, mērķiem, ko vēlamies uh, sasniegt, tad mēs varētu runāt par digitālo pilsonību un par uh, tās veidošanu stabilā veidā, tad mēs nedrīkstam aizmirst noteikts pamatprincips. Pirmkārt, līdztiesība. Visiem patērētājiem ir jānodrošina vienādas tiesības, vienādas piekļuves, tiesības pakalpojumiem, precēm un saturam. Vēl viens svarīgs jautājums ir ģeobloķēšana. Jo mēs e, nedrīkstam pārkāpt līgumus un nedrīkstam būt protekcionisti. Mums ir nepieciešama aktīva uh, patērētāju līdzdalība, mums ir uh, nepieciešams, lai viņi nāk klajā ar ierosinājumiem, un mums ir jāatvieglo piekļuve pakalpojumiem, un no otras puses jādomā par uh, visām pārvaldības uh, iestādēm, lai tās darbotos caurskatāmā atklātā veidā. Ir jāatvieglo datu apmaiņa, bet tāpat laikā var rasties paaugstināts risks pilsoņiem. Un tas nozīmē, ka patērētāji nedrīkst zaudēt uzticību, un mums ir jādomā par reālu aizsardzību pilsoņiem, lai pilsoņi to tā arī uztvērtu, jo, ja nebūs uzticības, tad nevarēsim izmantot jaunās sistēmas piedot, piedāvāto potenciālu. Es, piemēram, domāju par datu pārveidošanu precē un šo datu tirzniecību starp dažādiem uzņēmumiem. Ja mēs gribam visiem nodrošināt vienlīdzīgas tiesības, tad ir jānodrošina pilsoņu reāla aizsardzība un jāpiedāvā reāli risinājumi. Nevar tikai domāt par likumdošanas harmonizāciju, ir jāiet tālāk. Tā tad ir jābūt līdztiesībai, līdzdalībai un uzticībai. Tie ir trīs pamat pīlāri nākotnes uh, digitālās pilsonības attīstībā. Paldies tagad Barbara Kapela no ENF. Paldies priekšēdētāji, arī es vēlos teikt paldies abām referentēm Tā ir stratēģija digitālajiem iekšējiem tirgum Eiropai. Tas ir ļoti daudzslaņēns dokuments un ir arī papildus komitejas, kas pārstāv arī savus viedokļus. Tas viss ir vēl jāņem vērā, tas ir milzīgs izaicinājums. Un uh, noteikti kāds referents to ļoti labi varēs izdarīt. Jūs būtībā par trim punktiem, kas ir komisijas stratēģijas dokumentā par digitālo Eiropu, esat ņēmuši vērā. Un uh, arī tas ļoti interesanti ir viss izklāstīts. Labāk piekļuve tiešais pakalpojums, tas tika šodien pieminēts, gan par to tika runāts negatīvi, ka tas vēl nav, tas ļoti liels potenciāls. 11,7 miljārdi eiro varētu ietaupīt Eiropas patērētāji, ja internets būtu labāk pieejams. Un 7% no mazajiem vidējiem uzņēmumiem ir tieši saistas eh, pakalpojumus iesaistīt. Tur tiešām ļoti jūtīgi tam jāpieeja, vai patiešām visi mazie vidēji uzņēmumi varēs strādāt digitāli. Otrs punkts - radīt pareizi noteikumus. Uh, moderniem digitāliem tīkliem un pakalpojumiem. Tas ir ārkārtīgi būtisks punkts, jo datu regulācija, datu aizsardzība, datu drošība tur ir ņem, jāņem vērā. Protams, arī visa likumdošana par PVN tiesībām, par konkurences tiesībām runājot. Šodien mēs eh, runājām par eh, uzņēmumu saplūšanas modeļiem digitālajā jomā. Tas ir jaunas jomas ko rada digitālā pasaule, un tam ir vajadzīgs tiesiskais ietvers. Un, protams, eh, arī patērētāja uzticība, tikai 22% uzticas digitālajiem piedāvātājiem. Svarīgākais eh, jautājums, par kuru es iesniešu grozījumus, ir vislabākā iespējama izmantošana izaugsmas potenciālam. Komisija ir aplēsusi, ka digitāla iekšā tirgus izveide PIKP 405 miljārdi radīs pieaugumu. Daudz, kas no, nāks arī no tradicionālās robežas, nevis no IKT. Un uh, šeit uh, par cloud computing uh, lietu internetu par to arī būs komisijas priekšlikuma. Arī e-pārvaldība ir jāuzlabo. Ja publiskais iepirkums būtu digitalizēts, tad 50 miljārdi eiro gadā varētu tikt ietaupīt. Tas ir ļoti daudz. Šī komiteja arī strādājusi. Un, uh, sniegus būtisku ieguldījumu. Protams, ir arī jāveido infrastruktūra, tā jāuzbūvē. Tas ļoti svarīgs, svarīga joma, lai būtu Eiropā nodarbinātība izaugsme. 34 miljārdi 2020. gadā ir plata joslu internetā jāiegūda, lai būtu digitālā infrastruktūra vispār iespējama. Turklāt vēl inovatīvie standārti ir jānosāka interoperabilitāte un normēšana. Tie ir svarīgi punkti, kas uzlabos konkurenci. Un noslēgumā bet nebūtu nemaz svarīga. Mums ir vajadzīgi jaunas programmas ekspertiem digitalizācijas jomā, lai nodarbinātības sektors un izglītības sektors arī tajā visā varētu tikt iekļauts. Paldies! Madame, Paldies! Pamatot pieminēja, ka te vai desmit komitejas strādā pie šiem jautājumiem parlamentā, un nu, tā ir mūsu adekvāta reakcija uz jauno Eiropas komisijas um, struktūru un sastāvu. Ansips uh, komisijas uh, Priekšstādātāja vietnieks arī šajā darbā ir iesaistījis 9-10 komisārus darbā pie digitālā kopētiekas pilnveids. Noslēgumā vēlos pieminēt, ka pēdējās stundas gaitā vairākas reizes ir nomainījušies šeit skatītāji, skatītāju vietās, un jaunos klījās savus vēlreiz sveikt. Tiešām prieks jūs šeit redzēt. Šeit jums iespēja vērot uh, divu komiteju kopējo sanāksmi. Viena komiteja ir tātad patērētāties, tīmnieku tirgus komiteja, un, un, uh, un otra ir rūpniecības, uh, pētniecības un enerģētikas komiteja. 820 uh, uh deputāti ir kopējuši šo komitejas locekļu skaits, viņi sēž šeit pirmajās rindās. Un pārējos zāles tā ļaisniem pamatā viņa asistenti, konsultanti, politiskie konsultanti, mm, komisijas pārstāvi, Eiropas padomas pārstāvi. Lūk, disk diskusija pamatā norit starp abu komiteju locekļiem šeit. Un mēs mūsu diskusijās skatām svarīgi jautājumu digitālo vienoto tirgu. Un tagad sanāksmes grožus nodošu manas vietnētas Vikijas Fordas, Timko komitejas vadītājas rokās. Paldies, jā, jūs vadījāt to organizēto sanāksmu sāku, jūs zināt, kur, kurš un kā runās, un nu, es savukārt tagad sākšu vadīt to sanāksmu sāku, kur es esmu haus. Bet, nu, man būs jāmēģina kaut kāds haus apvaldīt, jo būs iespēja izteikties tevi vai visiem. Pieminēšu, kas tad ir manā runātāja sarakstā līdz šim, un atvainojos, ka kādu esmu palaidusi garām. Tad, tad lūdzu, pacēt rokas. Tātad, Švābs, Krācfields, Sorns, Rosie, Štaile, Doten, Šailova, Rošfors, Micī, Mudī. Jākonsārī, Dante, Ferhēn, Šafoza un uh, Mišels Maiks Bonijas, uh, eh, Libē referents. Lūk, tāds ir saraksts. Kas vēl vēlaties pieteikties? Uh, ko vēl vajadzētu iekļaut runātāju sarakstā? Lūdzu, dodiet uh, ziņu. Redz te viens, divi. Viens, divi, trīs. pilāru jūs iekļausim sarakstā, nu, tas nav tas tā, eh, svarīgākais, te runa par kārtību un, un uh, eh, regulamentu kaut kādā. Labi, pilāru Delakastājo, tas Kaniskis, Zanders. Un kas tad vēl bija? Nu, labi, kad es jau piefiksēju. Mēģināšu dot eh, vārdu dažādu komiteju un dažādu politisko aprindu pārstāvjumu. Tātad sarakstā aizsakrošu pēc kārtas, varbūt mēģināšu ievot līdzsvaru. Mēs respektējam visas komitejas, bet eh, nu, tādā sākumā Vonīkumā māclība komitejas referentam. Lūdzu. Paldies. Nu, pateicos eh, abām referentēm. Tiešām lielisks veikums. Nu, ļoti labs ziņojuma projekts. Nešaubos, ka tas arī lieliski tiks noslēgts. Tā kā vēlreiz paldies. Vēlos uzsvērt, ka pirmām kārtām mums ir nepieciešami risinājumi, kas uh, radīs un dos pamatu harmonizācijai dažādās jomās, dažādās nozarēs un arī starp dažādām dalību valstīm. Tas ir svarīgākais uh, digitālā vienotā tirgus stratēģija, proti panākt dažā tiesībā harmonizāciju un panākt risinājumu, lai vismaz dažās jomās šīs kopējās schēmas darbotos. Otkārt, mums ir nepieciešama tāda risinājuma, kas spētu izturēt laika pārbaudi. Un šeit jāizprot izpratni starp likumdošanu no vienas puses un zinātnes un tehnikas attīstību no otras. Uh, Zināt, tehnika attīstās ātrāk, tehnoloģijas āleši mums ir solīt priekšā. Un tādēļ mums, protams, ir nepieciešams uh, uh, spēcīgs regulējums dažās jomās, bet citur savukārt pietikt vien ar tādu satvaru un, un, un neleģislatīvām, neregulējušām aktivitātēm, kas nāktu um, par labu un, un uh, tiešām būtu izdevīgākas digitālās Eiropas attīstībai. Nu, trešais uh, komentārs um, saistībā ar Lībe komiteju šajā jaunajā jomā. Jo Mums ir nepieciešami tādi risinājumi, kas būtu uzticami. Nu, šī patērētāju, lietotāju uzticamība, uzticēšanās, respektīvi, ir ārkārtīgi svarīga. Esam uzsākuši darbu Lība komitejā, mums vajadzēs diskusijas par šo jautājumu, un eh, pirmām kārtām ir nepieciešams nodrošināt to, lai tiktu ievēroti datu aizsardzības tiesību akti. Lai kādas institīvas netiktu izstrādātas digitālās, digitālā vienotā tirgus strateģijas ietvaros, jāievēro datu aizsardzība vienlaikus datu aizsardzības normas eh, līdzsvarot būtu arī jāsveino ar uzņēmējdarbības iespējām, ar uzņēmējdarbības attīstību, ar eh, tālsaicības izaugsmi. Tā kā šeit jāpanāk tiešām līdzsvars starp datu aizsardzību, kā pamata tiesībām no vienas puses un ekonomiskajām un tautsaimnieciskajām iespējām no otras puses. Lūk, tas būs viens no mūsu diskusiju epicentriem Liba komitējā. Tāpat arī nepieciešams saprast tā sacīt internetu tumšo pusi. Tā kā mēs vērsīsimies pret to, kā cīnīties pret nelegālo saturu un kibernosveicību, nelegālu saturu izplatību internetā, ir nepieciešami labāki instrumenti, lai nodrošinātu drošību internetā, un ir nepieciešama harmonizēt Eiropas Savienības reakciju uz daudzām internetu sastītām jomām, kas, diemžēl, pat labāk nav drošas. Nu, turpināsim diskusijas par šiem jautājumiem. Tātad, tīkla informācijas drošības direktīvas ietvaros. Paldies, Maija, es atvainojos, bet uh, jūsu laiks ir izsacējis. Runātājs tomēr vēlas pabeigt ar pēdējo domu. Datu ekonomikiem, ekonomika, kas balstīta uz datiem. Vēlamies runāt ne tikai par datu aizsardzību, bet arī par uh, tādu jautājumu kā datu piedarība, autortiesības. Tā kā jā, šeit uh, laikā, kad ekonomika tik lielā mērā balstās uz datiem, tas ir svarīgi. Paldies, piešķir jums papildus minūti, jūs izteicāties arī Liba komitejas vārdā, bet pārējos kolēģis lūdzu aicinu pieturēties pie divu minūšu. Tā, tā tad laika pie, pilāzē, kas tā jau lūdzu, jums vārds jāatvainojos, jā, ja? bet uh, turpināšu spāniski, saka runātāji. Pirmā kārtām arī no manas puses. Uh, sirsnīgs paldies savām referentēm un vēlos tiešām uzteikt jūsu veikumu. Labs um, ziņojuma projekts Darbīši tiešām nebija no tiem vienkāršākiem, bet, nu, tiešām esat sarūpējuši labu uh, pamatu turpmākiem darbam. Šajā jomā ir nepieciešama globāla kopēja vīzija. Mums jāsaprot, uh, ar ko mums ir darīšana. Jāmaina dažādi tiesība aktīvi. Uh, šajā jomā pastāv ļoti liela sadrumstalotība, fragmentācija. Eiropas Savienībā, lai balstu situācijas un nostājas ir atšķirīgas, mums ir jānodrošina tas, lai mēs nojaukt nu, barjeras uh, arī šeit šajā parlamentā starp komitejām, starp dažādām tiesību aktiem. Mums ir nepieciešami kopēji centieni, nu, lai arī um, šī institūcija radītu pēc iespējas labāku iznākumu un kopējiem spēkiem mēs uh, radītu pēc iespējas uh, pozitīvāku, labāku vidi vienotiem dīgtergumu Eiropā. Tas galvā ir mūsu pienākums. Un vēl daži vispārīgi komentāri no manas puses. Es neuzskatu, ka būtu kādas pretrunas starp uh, inovācijām, konkurenci. Un jaunās paudzes uh, tīklu attīstību. Protams, tiem ir nepieciešamas iniciatīvas, nepieciešama infrastruktūra, bet starp šiem aspektiem nav pretruna. Tās ir vairāk tādas mūsu iedomātas uh, uztveres, mentālas barjeras. Un vēl digitālās transformācijas. Um, apstākļos līdzīgiem pakalpojumiem jāpamēro līdzīgi noteikumi, līdzīgs regulējums. Jā, jānodrošina vienlīdzība un līdztiesīga attieksme. Ja pakalpojums neizdien nodrošina ekvivalents līdzīgs pakalpojums, tad jābūt arī regulētajā attieksmē. Un tad, vispēcot, jānodrošina sastupējā savietojamība, interoperabilitāte, kas ir ārkārtīgi svarīga no lietotāja viedokļa, lai viņiem būtu dažādas opcijas, lai uh, viņi nekļūtu par vienu pakalpojumu vai, vai provaideru uh, ķielniekiem. Štailera um, kundze. Jā, paldies. Turpināšu kolēģi sacīto. Šis tiešām ir vēsturisks brīdis, ka abas komitejas ir sanākušas kopā, bija politisks brīdis. Uh, Pilāri jau pieminēja, ka ir svarīgi, lai mēs sadarbotos un uh, kopējiem spēkiem izveidot patiesu digitālā vienoto tirgu. Trīs komentāri, varbūt atkārtošos, piekļuve, piekļuves elements, platjoslas uh, standarti, savstarpējā savietojumība, interoperabilitāte, tas viss ir svarīgs, lai, svarīgi, lai stratēģija būtu sekmīga. Par iemaņām svarīgi runāt arī. Kolēģi vēl to nepieminēja ir svarīgi nodrošināt, lai pilsoni, mūsu pilsoniem būtu gatavi nākotnes vajadzībām. Ir ja nepieciešams, lai šīs iemaņas saulēcītīgi iestrādātas Eiropas mācību programmās, lai visi pilsoni varētu lūgt diktā vienotā tirgus augus. Mans dēls tikai 9 gadus vecs. Es vēlos, lai viņš pats vadītu spēlīs, ne tikai spēlētu tās. Nu, pagājušā nedēļa daudz piedalījās mūsu organizētajos pasākumos, Un vispēcot, mentalitāte uzticēšanās, lai cilvēku uzticētos šai digitālajai revolūcijai, ko mēs visi piedzīvojam. Mēs faktiski saskaramies ar aizpērgu pašu virsotni. Tagad tuvākā laikā mums nāksies saskaties lielām, lielām izaicinājumiem, bet ja mēs pareizi norēģēsim, tad nākamās paudzes mums būs pateicīgas. Paldies priekšsēdā par iespēju izteikties. Un paldies visiem par darbu. Es ceru, ka tas ir pozitīvi dialogu sākums, ka tas turpināsies. Jūs savās komitejās mēs esam eh, um, savā ziņā vārmies savā sulā. Un ļoti labi, ka ir iespēja mums kopā diskutēt. Andrēs Švab. Jā. Švaba kungs. Paldies, prezidēt, cienījamas kolēģis un kolēģi. Optimisms šajā jautājumā ir liels, bet tomēr gribētu pieminēt divus punktus, kas man ir sevišķi svarīgi. Jautājumus par eh, tirgus nosacījumu harmonizāciju, tiesisko nosacījumu harmonizēšanu. Tas ir temats, ko par ko mēs runājam jau gadiem ilgi un atkal un atkal esam konstatējuši, ka beig beigās tomēr ir ļoti grūti panākt tiesisko harmonizāciju, kur pieminēja arī kolēģi Virkunēnas kundze. Ja mēs to ne, nepanāksim digitālajā iekšē tirgu, tad tas nedarbosies, bet es domāju, ka šķēršļi, kas ir mūsu priekšā, ja mēs eh, paraugāmies, kāda situācija ir atsevišķās 28 dalību valstu uh, tiesībās eh, atšķirības ir milzīgas, un mums tas izdosies tikai tad, ja mēs kopā parūpēsimies par to, un ja mēs dabūsim vairākumus, lai mēs varētu pieņemt vienotas noteikumus. Kolēģi Kalasa šeit runāja par eh, vis tirgus eh, izmantošanu. Protams, tas ir saistīts ar to, ka ar to, to būs vieglāk izdarīt, jo jaunie cilvēki pēc runā angliski, bet patiesībā uh, Tomēr eh, valoda barjeras Eiropas Savienībā paliks eh, šķēršļis, un mēs nākamajās mm, gados nevarēsim vienkārši likvidēt valodas. Tieši tāpat ir arī PVN, ko daudzi MVU sūdzas, ka uh, viņiem ir eh, šeit jāpacieš, ir milzīga likuma gūz, gūzma nepārskatāma. Tas ir sarežģīti. Kas attiec uz diskriminēšanu, ko rada ģeobloķēšana, manuprāt, eh, tur ir, būs vēl daudz diskusijas. Viens no svarīgākajiem punktiem ir, ka diskriminācija var būt pieļaujama tikai tad, ja tam ir juridiski iemesli kas pastāv starp da dažādām dalībvalstīm, un es baidos, ka mums būs jākonstatē, ka ir vēl daudz tādi šķēršļi, tādēļ tur vēl daudz darbs būs darāms, bet es ceram, ceru, ka mums to izdosies izdarīt. Lies paldies! vēl viens eh, runātais no sociālistu grupas un tad pēc ECR un ENF. Algas Henelova. Thank you, Madam Chair. I will use the, the translation into Czech, so I'll... Bet cik pieejams tulkojums Čehu valodā, tad izmanto šādu iespēju un pārslēgšos Čehu valodu. Priekšsēdā, paldies. Vēlos iesākt um, ar to, ka um, izteikt sirsnīgu pateicību referentiem. Es jums tiešām teicams. Daži komentāri. Ja mēs runājam par principiem, uz ko balstās tirgi, vai tie būs tiešsaists vai, vai uh, tradicionālie tirgi, ir jādomā par to, kā mēs uh, liekam uh, patērētājiem uzticēties šiem tirgiem. Patērētāju uzticamība šiem tirgiem nav pietiekama. Nu, te no vienas puses ir jārunā par ja, uzraudzības iestāžu kompetenci, no otras puses par pašiem patērētājiem. No abām pusēm nepieciešama adekvāta kompetence. Un jādomā, tad attiecīgi kā nodrošināt patērētāju aizsardzību no vienas puses, bet par pašu patērētāju izglītību no otras. Un vēl šeit varētu piesaukt tādu būtisku un svarīgu aspektu kā piegāde. Vispāciņas cilvēki jāpērks internetā, bet tas, kā Un kad pienāk šīs paciņas, ir eh, pagaidām neregulēts aspekts. Ne tikai cena, pa kādu, kādu jums būs jāmaksā par šīs paciņas pienākšanu, bet arī cik ilgi jums būs jāgaida, kā jūs varat pretendēt uz eh, kompensāciju par eh, vai nu savojātu paciņu vai, vai, vai nekvalitātām precēm, precēm, kas atradās paciņā pirms tās izsūtīšanas. Nu, tie visi ir svarīgi aspekti. Jānodrošina um, vienlaicīgi konkurence un godīga komercija Un šeit vēl arī vēlos eh, sacīt, ka ģeobloķēšana ir viens no lielākajiem sāpju bērniem, un tā ir, eh, tas, ir, tā ir diskriminācija tīrā veidā. Tas ir jānovērš. Protams, visiem, kas manā sarakstā būs iespēja izteikties, neuztraucieties, es eh, noteikti pārliecināšos, ka jums visiem ir iespēja izteikties. Dans Daucens, pēc tam Roberts Rošs Un tad Šafhauser kungs, es saprotu, ka viņam mūs jāatstāj pēc brīdiņa. Vai vēl kādam ir nepieciešams atstāt šīs iesmīgās tāpas ātrāk, ja tā tad dodiet ziņu. Paldies priekšstādā, vēlos pateikties abām referentēm, tiešām ļoti labs dokuments, mm, kā ziņojam projekts, un šeit jāatzīst, ka mēs jau piedzīvojam digitālo revolūciju, kas mainīs visu. Pats svarīgākais, ka dos iespēju individiem, uzņēmējiem, komercantiem, patērētājiem, un šeit jāpieņem pozitīvās negatīvās nostāja. Kopā tas viss vēlējums tiešām pagatīt. Eh, puses. Tad uzticēšanās ir svarīgākais šeit, un nu, arī uzņēmē, vai dzīvos vai, eh, vai mirs, eh, atkarībā no nu tā, vai tam uzticēsies patērētāji. Un šeit ekonomija varbūt kā labs stimuls, atrodot papildus lieko kapacitātu un, un atrodot te pielietojumu. Un ekonomikas to raugoties, tas liels plus un vēl šeit ekonomija uzjāja to, ka patērētāji un uzņēmēji Nu, nu, un es sagaidu, ka pastāvošā likumdošana sarūpēs viņiem pakalpojumus vai biznesu, un tā tas jāatzīst. Konkrēti komentāri par priekšlikumu, par ģeobloķēšanu. Es personīgi domāju, ka nepamatot ģeobloķēšana sakmē pirātismu, jo sevišķi tādi ir saturs legāli pieejams citā valstī, piemēram, krikets Spānijā labs piemērs, un franču filmu Zviedrijā, piemēram, cits piemērs. Tā kā man uh, legāli pieejama satura portabilitāte ir svarīgs aspekts, kas būtu jāņem vērā pārobežai tirsniecībai, komercijas lidojumā nepieciešami jauni tiesību akti, es domāju, ka modeļu kontrakti un uh, tiešsaistes uh, apelācijas instrumenti ir pietiekami, lai nodrošinātu uzcēšanos. Nevajag uh, tiesību aktus. Pats industrija, tāpat kā visām tā ir uh, jāpielāgojas real realitātei. Ir sevišķi šai nosai jābūt elastīgākai, jākoncentrējas vairāk uz, uz uh, patērētājiem. Telekomunikācija jomā jāuzlabo koordinācija, bet nedomā, ka jāharmonizē spektra jautājumu un ka nepieciešams Eiropas regulators. Un vispēc vien jāiz, jāiz eh, sargājas no protekcionismu, nevajadzētu norobežoties no pārējās pasaules. Kas teica, ka 54% no satura nāk no ASV? Tas tādēļ, ka viņi piedāvā to, ko vēlas patērētājiem. Tas taču ir labi, kādēļ mēs viņiem nesakojam, nesakojam viņu piemēram. Un vispēc vien. 500 miljonu cilvēku nav mums patiesais tirgus. 3 miljardi cilvēkiem mūsu potenciālais tirgus, jo tas ir cilvēku skaits, ka, kas ir pieslēgti internetam, un viņiem būtu jā, jāpiekļūst mūsu pakalpojumiem, mums viņiem tas jāatcerās. Paldies! Robert Rošu. Roberts Roškungs. Evelīna, merci, Kaža, par. Paldies, Evelīna, paldies, Kāja, par šo ziņojumu revolūciju, kurā mēs uh, ieejam, ir. Uh, dziļa revolūcija, tā maina mūsu darba, patēriņa un dzīvesveidu. Un eh, šeit ir runa arī par mūsu bērnu un mazbērnu dzīvi, un tādēļ mums ir jābūt šīs revolūcijas eh, cienīgiem, mēs nedrīkstam atpalikt no ASV vai Āzijas, Eiropā ir jābūt vienotai uh, aizstāvot savas eh, vērtības un balstoties uz eh, mūsu spēku. Mums ir eh, nepieciešami dziļi pārveidojumi digitālajā jomā, sadarbojoties ar MVU un varbūt pat piesaistot Eiropas strateģisko investīciju fondu. Uzticība digitālajai videi ir ļoti būtiska, to mēs visi zinām, par to domā arī kultūras komiteja. Uh, Un IMCO komitejā runājot par MVU, mēs konstatējam, ka galvenā problēma ir digitālo prasmju trūkums mazos vidējos uzņēmumos, un šī joma attīstās straujāk nekā a, atbilstošās prasmes. Digitālā a, revolūcija ir saistīta ar dalīšanās ekonomiku. Šeit ir uh, liels potenciāls, bet tas var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Tādēļ ir nepieciešams juridiskais regulējums arī sociālā jomā un domājot par patērētāju aizsardzību. Šeit var notikt neformāla maiņa uh, starp atsevišķiem uh, um, pilsoņiem, bet var būt arī tirzniecība, kas nekā netiek regulēta. Un mūsu atbildība ir veikt kvalitatīvu darbu šai jomā. Šophauser kungam vārds. Kodā tie kolēģi? Tehnoloģijas nav neitrālas, tās veido pasauli, tās izplata domas, idejas šobrīd tā ir vienotā domāšana, šeit ir runa par zināšanām, par varu, par ietekmi, par naudu. Uh, uh, Google pār, pārvalda kartes, Apple ir piegādātājs, tad vēl ir Google un uh, un citi, un mēs gribam zināmā mērā tomēr ietekmēt savu nākotni, vai šī pārspīlētā, eh, vai šī pārspīlētā konkurence veicina ieguldījumus uh, infrastruktūrā, un es balstos uz Francijas pieredzi, un arī ir jāieklausās investoros, jo pēc tam no zemām cenām galvenie ieguvēji ir pirāti, kuri sagrauj tirgu, un mums ir jāuzmanās no pirātiem un ir arī jāregulē šī pārspīlētā konkurence un arī negodīgā konkurence. ASV sevi aizsargā pret Huawei vai uh, citiem uh, informācijas organizatoriem, bet ko dara Eiropa, kādēļ tā sevi neaizsargā kā ASV un treškārt. Gribu uzdot jautājumu, uh, no kura neizvairīties nacionālā līmenī. Ir liela problēma atkarībā attiecībā uz drošību, aizsardzību, datu aizsardzību, un to nevar ignorēt. Nevar ignorēt nacionālo dimensiju, jo pretējā gadījumā tā būs rupja kļūda, un mēs ne, ne pie kā nenonāksim. Paldies! Tagad eh, gribu dot vārdu itre deputātiem un pēc tam vēl atsevišķu pa, politisko grupu pārstāvjiem. Tātad Zanda un pēc tam Mūdī, pēc tam Koraca Bilta, Dante. Čosneski, and then getting me in great... Un uh, pēc tam Ildiko Galpelča, uh, kura ir parlamenta priekšstādātāja vietniece. Ja kāds vēl vēlas uzstāties, tad lūdzu Eh, dariet to mums zinām. Jā, jūs arī bijāt manā sarakstā. Hot work. So, some, thank you. Got it. And then. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man ir zināmas tehniskas problēmas ar mikrofonu bijušas. Nu pat. Tātad vēlējos pateikties abām referentēm par viņu veikumu un teikt, ka atbalstu virknī to punktu, kas jau šeit tika pieminēti, eh, atzīstot, ka digitalizācija ir izaicinājums, ar ko saskars visa Eiropas Savienība. Mums tas, e, šī joma ir jāregulē un jāregulē kopīgiem spēkiem visām 28 valstīm. Es gribētu tagad atgriezties pie platformām un to e, nepietiekamo regulējumu. Šobrīd mēs konstatējam, ka mazie un vidējie uzņēmumi nekā nevar ietekmēt šīs platformas attiecībā uz uh, to izmantošanas noteikumiem. Nav iespējams pēc tam kontrolēt uh, diskriminējošus nosacījumus, kas tiek uzspiesti MVU, un tādēļ es gribētu jūs aicināt uh, padomāt par to, kā izveidot pātrinātu strīdu noregulēšanas procedūru, jo šobrīd šī strīdi ievēlkās, piemēram, ar Google vai ar citiem, varētu padomāt par kādu sistēmu, kas darbotos daudz ātrāk, teiksim, kā tas ir telekomunikācija nozarē jau un prakse. Un otra lieta vajadzētu izveidot platformu reitinga aģentūru, kas izvērtētu platformu neutralitāti. Tas ir sarežģīts tehnisks izaicinājums, varbūt varētu izveidot kādu privātu reitinga aģentūru un tā palīdzētu uh, gan uh, uzņēmumiem, gan uh, patērētājiem ar konsultācijām. Mūdīs kundzei vārds. Paldies! Vēlos pateikties abām referentēm par viņu veikumu. Jā, jūs tiešām esat labi uzsākušas šo darbu. Tālāk, eh, protams, mēs liekam lielu akcentu uz patērētājiem, bet uh, digitālais vienotais tirgus neaprobežojas tikai ar patērētājiem, ir arī pakalpojumi, kas, ko sniedz viens uzņēmums otram uzņēmumam. Uh, Tālāk infrastruktūru. Šeit ir runa par privātām investīcijām infrastruktūrā to stimulēšanu. Bet mums ir jāapzinās, ka arī uh, šeit ir nepieciešams publiskās investīcijas gan valstu, gan reģionālā, gan uh, pilsētu līmenī uh, pašvaldībās gan par bezvadu interneta izveidi, gan citu pamatu infrastruktūru runājot. Un tāpat ir runa arī par pilsoņiem, kuri izmanto šos pakalpojumus, jādomā par nodarbinātību, par to, ka paplašināsies paš, tādu nedrošu darba vietu skaits palielināsies, ka būs vairāk pašnodarbināto, un mums ir jādomā par izcinājumiem kādu nodarbinātības modeli mēs vēlamies redzēt procesa beigās, un mums eh, nevajadzētu padziļināt plaisu starp tiem, kam ir labas eh, nodarbinātības iespējas un tiem, kas eh, paliek novārtā. Tāpat ir jādod iespēja cilvēkiem mācīties, izglītoties, neatkarīgi no šo cilvēku vecuma, Tāpat jādomā par to, kā pilsoņiem un strādājošiem nodrošināt piekļuvi mūža izglītībai uh, digitālā formā. Paldies, uh, Korāca Bilda. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos arī pateikties uh, referentēm par izcilo ziņojumu projektu. Mēs tiešām kopīgi saskaramies ar digitālā vienotā tirgus uh, radītiem izaicinājumiem, un es gribētu runāt par, manuprāt, svarīgākiem jautājumiem. Internets pirmkārt ir brīvs, uh, globāls, un mēs nevaram runāt par digitālo suverenitāti, uh, mēs uh, nespēsim konkurēt ar pārējo pasauli, ja uh, vienkārši centīsimies citus neielaist pie mums. Mums ir jāveido vienots uh, tirgus, jālikvidē šķēršļi, jāvienkāršo noteikumi, un tas ir ļoti būtiski. Otrkārt, digitālā revolūcija notiek straujāk un enerģiskāk nekā mēs to varētu, varējām iedomāties. Un mums jāsaprot, ka mēs neesam uh, Eh, tie, kas to vada. Mums ir jābūt pietiekami pieticīgiem, lai saprastu, ka ne jau politiķi vada šo revolūciju. Mūsu galvenais uzdevums būtu vismaz neatpalikt un iesaistīties šai procesā, mums būtu tas jāveicina un jāregulē varbūt. Mēs nedrīkstam šo procesu arī traucēt ar protekcionismu un es gribu citēt kolēģi Filipu Žuvēnu, kurš teica, ka ir jāapklusina nacionālās intereses šai jomā, un, uh, uh, jo tās ir galvenais apdraudējums digitālā vienotā tirgus attīstībā Eiropā un darba vietu radīšanai. Tālāk mums, uh, kā politiķiem, mūsu uzdevums ir uh, veidot tiesisko paļāvību. Un mani satrauc Eiropas uh, Savienības tiesas lēmums uh, Safe Harbor nolīguma uh, lietā un ceru, ka komisija drīz nāks klajā ar paziņojumu skaidrojumu un ir uh, nepieciešams tirgum draudzīgāks risinājums attiecībā uz digitālo tirgu. Uh, tāpat mums ir jāatvieglo paku sūtīšanas pakalpojumu vienotā tirgu, jāuzlabo pasta uh, pakalpojumi. Tāpat jāpadomā par PVN sistēmas vienkāršošanu. Paldies, priekšsēdētāji. Nikola Danti. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī abiem referentēm par šo ziņojumu, kas ir izstrādāts. Gribētu slavēt galvenokārt horizontālo pieeju. Jā, mēs tagad sēžam plenārsēžu zālē un klāt ir ļoti daudz deputāti un iesaistīti vairāk nekā viena komiteja. Līdz ar to mūsu pieeja ir uh, atšķirīga. Ja runājam par digitālo revolūciju, tas ir ļoti svarīgi, jo tā ir jūtama visās mūsu dzīves jomās. Kādiem mēs par to visu neapzināmies, tas ir elements, kā atdzīvināt uh, Eiropas ekonomiku, ir jāizmanto digitālās iespējas. Arī tikko dibinātiem uzņēmumiem gūt panākumus no jaunajām iespējām. Fakts, ka digitālā ekonomika tīklā ir bez robežām, tas arī ir priešnoteikums lai varētu īstenot Eiropas iekšējo tirgu. Trīs īsi punkti. Būtisks elements ir eh, pārvaldība, lai būtu atbilstoša administrācija, lai tiktu novērsta birokrātija, lai būtu atbilstoši resursi. Tam ir jābūt tīklam, kas ir drošs. Mums ļoti ātri ir jāatgūst patērētē uzticība jo tirgus ir stiprs ir tad, ja lietotāji var reķināties ar to, kā viņa dati būs drošībā. Arī runājot par darbībām, ko viņi veic internetā, noslēgumā sharing ekonomija arī tas reprezentē ekonomiku, kas ir radusies izmantojot digitālās iespējas. Un tas ir jānoregulē. Mēs eh, gaidām arī komisijas aktīvu darbību, un, protams, arī parlaments sniegs savu iegūtījumu, lai tiktu panāktie paziņojumi mērķi. Thank you very much. Um, I must admit... Jā, nākamā runātāja. Esmu ļoti uz mani atstāja lielu iespēju par to, eh, kā šis eh, sanāksme tādā veidā sarīkota, jā, par maziem vidējiem uzņēmumiem. Un es jau dzirdēju no lielākā daļa no kolēģiem, jā, kolēģis viens te izteica tūkstošu priešlikumus un simts uh, uh, pieejas runāja, un tā viņš ir aizgājis. Jā, bet es gribētu koncentrēties galvenokārt uz tiešsaistes uh, pārdošanu par maziem vidējiem uzņēmumiem Nu, neesmu šeit īsti pārliecināta par to visu, vai tas ir veiksmīgi atrisināts. Es atceros, ka pirmais kopīgā tirgus fórums, kas šeit bija tieši šajā pašā tāpā 2005. gadā apmēram, vai 2009. gadā, un iespējams, ka daži no jums atcerēsies, ka mēs jautājām cilvēkiem, tā bija tāda filma, ko, kāda ir problēma ar tiešsaistes pārdošanu. Es atceros, ka bija tāda maza filma, kur bija uh, Austrijas eh, uzņēmēja, kas eh, pārdod ķirbju eļu, un viņi teica, ka to nemaz nav tik viegli izdarīt, un, un, un visi šie pakāpojumi visi ir ļoti dārgi, eh, tad, ja prece iet pāri robežām, tad cilvēki arī sūdzējās par dažādiem bezvadu internetu režīmiem, PVN režīmiem. Jā, un uh, ir dažādas robežas. Un uh, mēs diskutējam par šiem jautājumiem. Un šodien arī par maziem vedējiem uzņēmumiem. Un es uh, dzirdēju vairāk vai mazāk, ka pastāv tādas pašas uh, problēmas. Godīgi sakot, ir jākaunās mums visiem par to. Pašlaik mēs strādājam uh, pie mūsu pašu iniciatīvas ziņojuma, bet es ceru, ka šis mūsu iniciatīvas ziņojums un fakts, ka mēs koncentrējamies uz iekšējo digitālo tirgu, tas noteikti dos, eh, radīs konkrētas rīcības. Darbības eh, plāns, eh, piegādes servisiem, izsakojamība, cenas, jā, mums vajag ļoti skaidru pieeju, mums vajadzīgi to cilvēku vārdu, kas eh, tiešām atbildīgi mums jārisina šie jautājumi. Un es gaidu un ceru, ka mēs virzīsimies uz priekšu. Rīcības plānu jābūt uz skaidriem mērķiem. Un vajag vienkārši aizliegt šos, novērš šo problēmu ar 28 dažādiem PVN režīmiem. Kāds teica, ka mums ir pārāk liela regulācija. Jā, jā, mums ir atšķirīgas regulācijas, bet mums ir vajadzīga viens regulējums visiem. Paldies! Okay, uh... Jā, paldies, Marlīna Mici. Thank you, Chair. Thank you very much. Paldies, um, vēlas uzteikt referenšu darbu. Teicām pastrādāts. Laba bāze, labs pamats starp nākamām diskusijām. Divi īsti komentāri. Netērēšu veltīgi jūsu dārgo laiku. Ir jāsargā Eiropas patērētāju intereses, tas eh, ļoti skaidri ir uh, pausts šajā ziņojumā, tik tiešām patērētāju miers un uzticēšanās ir nepieciešama. Pretējā gadījumā viss šī digitālās Eiropas ideja viņam ir secena. Kā gan mēs varam cerēt uz viņu atbalstu, un kā gan šī joma attīstīsies tālāk, ja tam neuzsēsies uh, patērētāji, tā kā sastopja uzticēšanās ir pamatu pamats. Jāpaturprātā, ja Eiropas tiesa nesen, nesenais ziņojums atcinums par, par šo tā saucamo safe harbor, došās ostas režīmu. Nu, tiesiskā nedrošība ir jāmazina gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Jānodrošina augsta datu drošības pakāpe, un, lai dati tiek izmantot par citiem mēķiem. Otrkārt, telekomunikācija pakotne. Triloga saruna laikā, protams, kā ir parasti, uh, nāks līdz kompromisiem arī mums IMCO komitejai, tas jāaptur prātā, bet komisija tiešām eh, vēlējās pārskatīt eh, universālu pakalpojumu direktīvu, lai uzlabotu galētāju tiesības. Tas jāaptur prātā, jo šajā vienotajā digitālajā tirgu gala lietotā tiesības ir ārkārtīgi svarīgas, un tas ir koherents saskaņot jārisina, sakot pilnām konsultācijām, ietekmes izvērtējumam. Domājot par elektronisko komunikācijas strateģiskā satvera pārskatīšana. Universāla pakalpojuma pārskatīšana vēl ir svarīga. Vispārējās nozīmes pakalpojuma pārskatīšana. Un vēl mēs nerunājam par digitalizāciju. Ja mēs nerunājam par 3D drukā, drukāšanu. Um, šeit jāizsargā patērētāji un uh, jācīnās par tiem, kas mēģina to ļaunprātīgi izmantot. Paldies, vēlēs jūs informēt, ka vispārīgās nozīmes pakalpojumu direktīvas pārskatīšana patērētāju tiesību aspektu šajā direktīvā. Nu, to, šo domu es eh, pati pacēlu sanāksmē, kas man pusē kungam bija ar komisāriem eh, pagājušajā nedēļā, runājot eh, par nākamā gada darba programmu. Tā kā mēs viennozīmīgi atgādinājām viņiem par to, ka viņi apņēmušies to nodrošināt. Proti, lai lietotāja tiesības šajā kontekstā, šajā ziņojumā tiktu aktualizētas. Tas skaidrs. Tālāk jākonsārī kungs. Jākons arī kundze, atvainojamies. Paldies! Interesanta diskusija. Garačovičs kundze sacīja, ka iespējams, ka mums būtu jābūt nedaudz tādiem pazemīgākiem šajā digitālajā laikmetā. Mēs neesam vadošās pozīcijās, nevis Eiropa kā kontinents, nevis mēs kā politiķi. Un tā ir taisnība. Domāju, ka būtu jāatzīst ka te tiešām ir runa par tādu jaunu teritoriju. Mēs iesaistamies tādā kā jau dēkā, kurā mums nāksies saskarties ar uh, daudz nepazīstamu, ar daudziem negadītiem pavērsieniem. Un tādēļ būtu svarīgi, lai komisija arī veiktu savlaicīgus pētījumus, kas ņemt vērā digitalizācijas plašāku ietekmi uz Eiropas uh, pilsoņiem un sabiedrībām. Tas būtu ārkārtīgi svarīgi, manuprāt. Un eh, vēl mums būtu jākoncentrējas uz eh, tādām teistēm kā līdzdalība, iekļaušana, pilnīga un eh, vienlīdzīga piekļuva visiem. Un īpaši uzmanību būtu jāvēlta dažādu personu vajadzībām un īpašajām vēlmēm. Te es runāju par mazaizsargātajām grupām, proti cilvēkam ar īpašām vajadzībām, piemēram vecāku gada gājumu cilvēkiem mūsu sabiedrībās, kas uh, ir sekmējuši mūsu kopējās uh, labklājības celšanu visu savu dzīvi, nu, un tagad pastāv risks, ka mēs uh, nevilšu atstāsim šīs, šos cilvēkus aiz borta, un tas tiešām būtu traģiski. Daži pieminēja arī um, savstarpējas uzticēšanās nozīmīgumu, ka nepieciešiem pasākumu, kas sekmē savstarpēju uzticēšanos, es varu vien tam piebalsot. Mēs izmēģinām automobīļus vai, vai automašīnas ir piemērotas tam, lai atrastos uz ceļa tā tālāk. Es domāju, ka šāda preventīva testēšana būtu nepieciešama arī programmām, algoritmiem, programmatūrām, lai izvairītos no fatālām kļūdām un nevēlamām blaknēm, ieviešot šīs sistēmas vai programmatūras. Priekšsēdētājs nešaubos, ka Eiropas Savienībai ir jāuzņemās vadošā loma uh, šajā, šajos jautājumos, domājot par drošības aspektiem. Uh, Paldies, eh, Česnovka kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Saziņas līdzekļu attīstība un arvien straujāk attīstība uh, arī uh, liek uzņēmumiem pielāgoties. Un tādēļ arī uh, Uh, regulējumam un uh, institūcijām ir svarīga loma, tās var veicināt uzņēmumu attīstību un uh, reģionālā vietējā līmeņa līdzsvaru atjaunošanos. Komisijas priekšlikums un ziņojumā iekļautās rekomendācijas rada mūsos šaubas un bāžas un uh, mēs ejam pa nepareizo ceļu tirgus piespiedu integrācija arī digitālā jomā negatīvi ietekmē visas Eiropas Savienības attīstību. Šī uzspiestā integrācija un tirgus liberalizācija attiecībā uz preču un kapitāla tirgiem eh, rodas pastiprināta ekonomiskā nedrošība, it īpaši maziem vidējiem uzņēmiem, kas jau tā ir sliktā uh, situācijā. Tāpat tiek ierobežotas um, individuālās brīvības. Es nedomāju, ka ierosinātais uh, ceļš ir pareizs. Jūs runājāt par infrastruktūru, aprīkojumu un pārklājumu, bet nes nerunājāt par izmaksām. Francijā daudzā zonās uh, vēl nav pieejams 3G, kur nu vēl 5G tehnoloģija. Un uh, šeit uh, tiek iebilsts pret nacionālām pieejām, tiek runāts par aktīviem patērētājiem, kas ir abstrakts jēdziens. Jā, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama sadarbība inter, starptautiskā līmenī, uh, Eh, ir eh, jāaizsargā eh, patērētāji, bet mēs iebilstam pret federālo interešu virsno pārnostatīšanu pār nacionālām interesēm. Živāna kungs vairs nav uh, zālē viņš neapklusinās nacionālās intereses. Eirā ir nepieciešama, Eiropā ir nepieciešama līdzsvarot sadarbības starp dalību valstīm. Mūsu grupa iesniegs grozījumus, lai uh, pārskatītu visus tos aspektus šajā ziņojumā, kas ierobežo nacionālās intereses un tāpat nepieciešamo um, pastiprinājumu patērētāju un uzņēmumu datu aizsardzībai. Vēl četri runātāji manā sarakstā, pēdējie četri runātāji. Un uh, pirmais vārds Elgas kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Es atvainoties par aizkavēšanos. Man bija jābūt citā sanāksmē, un tādēļ pēc tam man nācās steigties, un līdz ar to salicīgi nepieteicos runātāju sarakstā, bet uh, vēlos uh, paust iesākumā tādu optimistisku attieksmi par šī jautājuma virzību. Un nu, tomēr vienlaiks, protams, pastāv joprojām daudz šķēršļu vienotā digitāla tirgus izveidē. Nu, un eh, šie pasākumi ir neatliekami. Šis jautājums ir mūsu redzeslokā ilgāku laiku, un ilgāku laiku esam cerējuši, ka šis digitālais laikmets iestāsies drīz, un uh, pats par sevi tā sacīja parūpēsies, bet, nu, tālūk nenotiek. Arī ASV, piemēram, Tikai 60 eh, sešas eh, lielākās mm, kompānijas no 500 eh, kompāniju klāsta ir konkurētspējīgas no Eiropā ir vēl jaunāk. Mums pavisam maz tiešām konkurētspējīga, globāli konkurētspējīga digitāla kompānija. Līdz ar to jāpārskata mūsu mēķi. Um, šur tur nepieciešami leģislatīva pasākumi, šur tur citas iniciatīvas. Es domāju, ka mm, ar ziņām varbūt jāpiestrādā pie vienkāršām lietām, kā vienkārši nesarežģīt pasākumu palīdzību novērst ievērojams šķēršļus. No otras puses, protams, jādomā par atbalstu pasākumiem, lietotājiem un kompānijām, par to, kā uzlabot viņu kompetenci digitālajos jautājumos un līdz ar to uzlabot viņu konkurētspēju. Jāatbalsta arī patērētāji, lai viņi uzticētos jauniem digitālajiem laikmetam un lai nodrošinātu arī patērētāju aizsardzību un drošību. Šajā ziņā arī vēl daudz darāmā. Kopumā domāju, ka šis ziņojums kalpos, kā teicams, um, pamats mūsu turpmākajām diskusijām. Uzsāku uzsveru, ka esmu optimista un uh, ceru, ka šim optimismam ir arī pamats. Paldies, uh, Jan, Jans Hokmāks. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Domāju, ka tiešām mūsu rīcībā labs pamats turpmākām diskusijām. Šis viņam projekts tiešām nav slikts. No man viedokļa raugoties, trīs svarīgākiem jautājumi šeit ir lūkādi. Pirmkārt, digitālā ekonomikā. Mēs nedrīkstam atļauties būt uh, otrie, jo patērētājs vēl šīs izvērsēs pirmos. Nu, līdz ar to šī nu, loģika ir jāņem vērā, ja mēs mēģināsim aizstāvēt Eiropu paturot pārējos ārpus Eiropas, tad tā rezultātā mēs eh, um, aizsargāsim cits no savas konkurences, ja mēs vēlamies būt patiešām globāli konkurētspējīgi, mums jābūt atvērtiem. Un jādomā, kas mums jāsasniedz. Tas atstāja ietekmi uz diskusijām par datu plūsmu, kā arī to, kā traktēt globālo konkurētspēju. Otrs jautājums. Ja vēlamies uzņemties vadošās pozīcijas, tad mums ir jāpieņem tās izmaiņas, kuras eh, savnesīs līdz digitalizācijai. Mums ir jābūt atvērti noskatiem pret šiem jauniem biznesa modeļiem, mm, kurus izraisa eh, digitāla attīstība. Mm, dažādas procesus šeit varētu piesaukt. Tas viss var palīdzēt mums eh, transformēt, pārveidot mūsu tautsāmniecības, mūsu ekonomiku, padarīt tās konkurētspējīgākas. Mums beidzot Digitalizācija un internets drīz eh, būs pieejams tevi par veltu, un tieši šādos apstākļos tad eh, eh, ir īpaši stimuli tālāk attīstībai. Lietu internets un tā tālāk. Tas ne tikai ienāks visos sektoros, bet mainīs arī uh, to, kā tiek uzsvērts lietas, kā mm, funkcija mums tam ir loģika, un lai to, tam, tam uz to reaģēt, mums rīcībā jābūt labākiem tehniskiem priekšnoteikumiem. Mēs esam uz stragākiem priekšnoteikumiem tagad ir nodrošināt, lai mēs Eiropā būtu vadošajās pozīcijās, ja nu par mobīlo internetu, mobīlie pakalpojumi, mobīlo pakalpojumu, tātad eh, mobīlo uzņēmējdarbību un tā tālāk, viss, kas to saistīts, un nu, to mēs varam sekmēt. Mēs varam, protams, eh, atdot vadošās pozīcijas Āzijai, Amerikā vai pieņemt lēmumus par, par spektru, par, par eh, par frekvencēm līdz desvadošās lēmas. Paldies, Koigarkungs! Paldies, lai veicās referentēm! Nu, esmu no kulāriem vērojis, kā lietas attīstās, mēģinājis pats tajā piedalīties. Mums ir paveicies, ka mūsu rīcībā tātad tiešām uh, izcils priekšsētā vietnieks komisārs Ansepkungs, ja, pa, ja pasakosiet līdz viņa reputācijai. Eh, Igaunija ir viena no vadošajām e-vadības jomām vai pārvaldības jomām vis, visā pasaulē. Jansēta kunga vadībā Igaunija guvusi liels panākums, mums jāklausās viņu katrā vārdā, kas nāk no viņa mutes, viņš mums lielākā cerība. Šajā revolucionārajā laikmetā mums salīdz nepieciešams kāds, kāds uh, eh, varonis, kāds karognesējs, un es domāju, ka tieši viņš tāds arī ir. Mums nepieciešams sadarboties ar viņu, viegli nebūs. populisti mūsu valstīs eh, droši vien mums eh, sagādās grūtības, piemēram, sūtot tādu kompāniju kā Uber Francijā, piemēram, tas nenāk nevienam pa labu, nec pašiem vadītājiem, nec nevienam citam. Mēs tam iešajam paši sev kājā, kavēj, kavējam eh, revolūciju Eiropā, mēs tikai sodām amerikāņu kompānijas. Mēģinot bajāt Google, mēs neko Eiropā pozitīvi nepanākam. Mums jādomā par, par par, par datiem tā tālāk. Um, Galu galā Google ir um, bišā kotēta kompānija, um, ir daudz akcionāru, kas arī piedalās šajā pasākumā. Tā nav tikai amerikāņu kompānija, tā ir globāla kompānija, jābūt vienotiem. Jāpieņem smaga lēmuma, ja kaut ko nesaprotam, nebūsim populistiski, tāda um, pavaicāsim ekspertiem reāli sabalansētu atzinumu, jo tieksimies pēc šīs sabalansētības, tad mēs varam palīdzēt komisijai to iztabūt cauri. Un tad mūsu jauniešiem reāli iespēja viņu, viņu dzīvēm. Manāta Sora. Manāta Sora. Jā, es atvainojos, jūs esat pēdējais. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, pavisam īsti. Noslēgumā gribēju piemetināt vēl pāris punktus. Vispirms vēlējos pateikties referentēm, viņas ir sagatavojušas pamatu mūsu turpmākam darbam. Arī vēlos pateikties kolēģiem par šīs dienas diskusiju, kurā izskanēja dažādi viedokļi, un tas arī apliecina, ka mēs esam procesa sākumā. Es negribu uh, uzstāties kā populists vai kā kāds, uh, kas tikai apgalvo, ka mums ir jāizstāv savas intereses, bet, nu, tomēr pāris punkti šīs dienas avīzēs varam lasīt ka viens no uzņēmumiem ir izpirkts, vēl ir kādi citi uzņēmumi, eh, kuri domā par eh, lielo datu pakalpojumu sniegšanu, digitālā tirgu, un Eiropā ir eh, vēl tikai viens uzņēmums palicis, kas var šajā jomā konkurēt pasaules uh, mērogā. Mēs varam redzēt, ka IKA um, nozarē pazūd ar vien vairāk uzņēmumu. Pēdējo gadu laikā varam konstatēt, ka Doki uh, izvērējās nepareizu operētāju sistēmu, kāda tam bija sekas Mums jāskatās, kas notiek IKT sektorā Eiropā. Mēs zaudējam šo cīņu, un tas pats sākāms arī par platformām internetā. Nu jā, šeit mēs runājam par atvērtu internetu, bet tāpat laikā ir slēgtas platformas, kas nav pakļautas konkurencei, un par šiem jautājumiem mums jādomā priekšsēdētāju. Mums tulkojums vēl ir nodrošināts četras minūtes, pēc tam tulki dosies prom. Un tagad, nu, vismaz dosim komisijai vārdu, lai tā var atbildēt uz visu, kas šeit ir izsākts. Žerāls Degrāfs, kurš ir direktors atbildīgs par digitālo ekonomiku un tās koordināciju. Liels paldies priekšsēdētāji. Nu, es runāšu varbūt nedaudz ātrāk un pateikšu nedaudz mazāk nekā bija sākumā iecerējis. Mēs eh, pirmkārt eh, gribu teikt augstu vērtējam šo ziņojumu, eh, kur ir valsts atbalsts šīm prioritātēm un verionīgai pieejai un īstenošanai. Mēs Eh, komisijā strādājam pie šiem jautājumiem un varēsim pilnībā ņemt vērā šo ziņojumu, ja tas tiks um, nobalsots janvārī. Es gribu teikt deputātiem, ka mēs piekrītam, ka eh, viena no galvenām problēmām eh, saistībā ar vienotā digitālā tirgus trūkumu ir fragmentācija. Uh, joprojām pastāv 28 uh, noteikumu kopumi un likumdošanas, un par to runāja uh, arī deputāts Švāps un citi, un ja uzņēmums vēlas izvērst savu darbību, tad ir jāņem vērā 28 uh, likumdošanas sistēmas, un, um, protams, tas roda, rada nedrošību, grauju uzticību, uh, un šī problēma mums ir jārisina. Tāpat deputāti, manuprāt, izcēla, uzsvēra uh, vairākus pamatprincipus, piemēram, visaptveroša pieeja mums ir jāstrādā kopīgiem spēkiem, jāīsteno um, labas likumdošanas principi Tāpat jāuzklausa interesētās puses, mums ir jānodrošina tehnoloģiskā neutralitāte, tehnoloģija strauji attīstās, tādēļ ir jāparedz nākotnes attīstība, jānodrošina reāla konkurence. Mums jāsaprot, ka mēs nedzīvojam izolācijā, mēs esam uh, lielākas uh, globālas ekonomikas daļa un jānodrošina godīgi spēles noteikumi globālā mērogā. Visi šie principi tika izcelti šo pēcpusdienu šajā diskusijā. Un Viens deputāts runāja par to, ka komisija cenšoties uzspiest mērķus dalību valstīm. Tā tas nav. Mēs vienkārši izvērtējam dalību valstu progresu, bet mēs nenosakam nekādus mērķus vai kontrols skaidrs par to, cik daudziem pircējiem jāveic iepirkumi tiešsaistes režīmā. Tālāk gribu teikt, ka atšķirībā no tā, kas bija pirms 25 gadiem attiecībā uz uh, tradicionālo vienoto tirgu, uh, tagad ir parādījušās arī uzņēmumu radītas barjeras, piemēram, ģeoloģiskā bloķēšana, ar ko mums ir jātiek galā. Mums ir jānodrošina pakalpojumu sniegšanas brīvība un uh, arī pakalpojumu izmantošanas brīvība uh, patērētājiem pilsoņiem. Protams, uh, tirgum ir jādarbojas, uh, bet mums ir jāizmanto arī publiskais finansējums, struktūra, fondi. Ir jānodrošina, lai šī Eh, nozara veids atbilstošas investīcijas, lai mēs būtu pasaules līderi 5G mm, eh, tehnoloģijās un lielapjoma datu jomā. Eh, komisija visu šos aspektus rūpīgi analizē. Tālāk par prasmēm un iemaņām, kā tās uzlabot, tas ir ļoti izšķirošs faktors izvirzīto mērķu sasniegšanai. Paldies! Paldies, Digrofa kungs. Did we have a second speaker from the commission or is that? Vai mums no komisijas vai otrs nu, pārstāvis vai nē? Ja nē, tad vai um, references katram vēlētos īsti izteikties. Tātad tulkojuma mašīnas būs ierobežots, būs tulkojums franču, vācu, itāļu, um, grieķu valodā, rumāņu valodā, bet pārējie tulk, diemžēl, darba beidz. Visu labu!